Ja, kolēģi un kolēģi, wir starten mit den Abstimmungen. Cienījamie kolēģi, ir jau trīs, sākam balsot tagad. Un devītais darba kārtības punkts tagad, kas ir sestais ūdens fórums. Mārseļā no 12. līdz 17. martam. Vai jums visiem ir balsošanas kartiņas par rokai? Viss strādā, viss darbojas, tad ir ļoti labi. Tad lūdzu pirmais punkts Sestais grozījums, kas ir par pret atturas norēdīts. Pirmais punkts, sest, septītais grozījums par pret atturas norēdīts. Pārbaudīsim. Tātad septītais grozījums pārbaudām. Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. 19 pār, 13 pret, pieņemts. Astotai, astotais grozījums par pret. Atturās pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Desmit par pret atturas pieņemts. Vienpadsmit par pret atturas pieņemts. Divpadsmit par pret atturas pieņemts atturas Izskatās, ka pieņemts. 13 par pret. Atturs pieņemts. 14 par. Pret. Atturs pieņemts. 15 par. Nē, pārbaudīsim 14, jā? Ja? Fnits. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsu. 22 pār 17 pret. 15 pārbaudam. Kas par? Pret. Paturas ir noraidīts 16 pār. Pret. Atturas noraidīts 17 pār. Pret atturas noraidīts, 18, ne, atvainojiet, pieņemts, pieņemts. 18. par, pret, atturas, pieņemts, 19. Divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts.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 atturas pieņemts, 5 par pret atturas pieņemts. Un tālāk ir elektroniskais balsojums par dokumentu kopumā. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 48 pār, neviens nav pret, neviens nav atturējies sirsnīgi. Apsveicam mūsu autors! Wir kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt. Nākamais darba kārtības punkts - balsošana zi par zīdaņiem un maziem bērniem paredzēto pārtiku un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā dietiskā pārtika. Par šo ziņojumu šeit gan ir mazliet sarežģītāk, tāpēc koncentrēsimies, būsim uzmanīgi. Vairāk paziņojumie. Mums ir paredzēts balsot blokā. Respektīvi ir variants vai nu par vai nu pret, kas attiecās uz visu tekstu kopumā, līdz ar to par šiem aspektiem varam balsot blokā. Tas mums ir neparasti, bet ar ēnu referentiem esam vienojušies par šādu risinājumu. Tālāk. Vairāki grozījumi tiek uzskatīti par nepieņemamiem pēc tam, kad esam risinājuši jautājumu juridisko dienestu. 272, 270, 274 un 275. Šie grozījumi ir nepieņemami. Die Berichterstatterin hat Lūdzu, referent. Oris. Jūs man dodat vārdu? Priekšstādātāja kungs. Ā, es te nodarbojos ar, eh, es klausies grieķu kanālu, es atvainojos. Jā, dodiet man divas minūtes. Es zinu, ka pēc balsojuma nevisai kāds grib uzklausīt eh, kaut kāds viedoklis, bet mums nav bijušas eh, viedokļa apmaiņas par grozījumiem, katrā ziņā par kompromisu grozījumiem noteikti nē. Ne Gribu pateikties visiem kolēģiem un ēnu referentiem jau īpaši par šo vērtīgo ziņojumu. Viņi ir snieguši savu ieguldījumu to padziļinot. Es mēģināšu pastāstīt par 13 kompromisiem, ko, uh, kompromisu grozījumu pēc iespējas uh, plašāk, uh, īsāk, pareizāk Šliterkungam un daudziem citiem. Um, pamattekstu es te nestāstīšu, te runa par maziem bērniem un zīdaiņiem, par tiem paredzēto pārtiku un cilvēkiem, kam ir nepieciešama īpaša pārtika medicīnisku apsvērumu dēļ. Mēs te esam konsolidējuši vairākas idejas, kas mums ļauj uh, pārklāt veselu bažu logu, concerns, kā saka angliski. Šīs bažas izpaudās diskusiju laikā. Runājot par polemiku saistībā ar glutēnu. Ir cilvēki, kas cieš no celiakies, no šīs slimības. Sākumā bija domāts, ka tas attiec tikai uz Itālijas iedzīvotājiem, bet patiesībā cilvēku, kas cieši no celiaka, ir daudz vai daudzās dalībvalstīs. Mēs esam paredzējuši, ka uh, Eiropas līmenī ir tiks pieņemts juridiskais ietvers gan attiecībā uz eh, marķējumu, gan uz, eh, uz eh, rēķinu izsniegšanu. Tas, kas tik piedāvāts agrāk, ir uzskatāms par tādu kā soli atpakaļ. Un eh, te ir secināms, ka nav pietiekoši daudz ambīciju un aizsardzības pasākumu pacientiem, kas cieši no simt slimībām. Tad ir jautājums par veselu virkni jautājumu par marķējumu. Tas attiec uz produktiem, eh, no kuriem veido uh, zīdaiņiem paredzēto pārtiku. Te ir jāpieliek klāt tāda ētiska dimensija. 12. Uh, grozījums, kompromiss grozījums par to nebija vienošanās. Vēl ar vienu ir paredzēts aizliegt um, reklāmu šādu veidu produktiem. Es saprotu to problēmu, kuru Zarbu kundze minēja saistībā ar Rumāniju. Es esmu ļoti gandarīta par diviem ļoti svarīgiem punktiem, tātad vis, visāda veida pesticīdu uzraudzību Ir arī vesela virkne pakotnes par eh, nanomateriāliem. Un eh, te tā tad ir runa par eh, šims bērniem paredzēto pienu. Sestajā punktā ir iekļautas visas atbildes visām bažām, kas tika paustas. No vienas puses te ir runa par uh, Uh, darbības lauku, un es aicinu tādu visu balsot par. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Rīskundze. Nu tad sākam balsot. Pirmkārt, C1, kas ir par? Pret. Apturs. Pieņemts. C2. Pār. Pret. Apturas. Pieņemts. C3. Pār. Pret. Apturas. Būs jāpārbauda. Tātad C3 tiek elektroniski pārbaudīts. Pats Hat jeder abgestimmt? Ab Vai viss ir nobalsojuši? Labi, tad pieņemts. 32 bija par un 23 pret, līdz ar to pieņemts. C4 tagad par pret atturas pieņemts. C5 par pret atturas pieņemts. C6 par pret atturas. Vēlreiz tātad C6, kas ir par. Skaidrs, pret, pieņem, pieņemts. C7 par pret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 C11 par pret. Atturas. Tātad, es domāju, ka ir pieņemts. Tad ir C12. Kas ir par? C11 jāpārbauda. Pārbaudam. C11. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 pār 22 pret pieņemts. C12 par pret atturas noraidīts. C13 par pret atturas pieņemts. Un tad mēs varam balsot blokā, kā es jau esmu teicis. Tur savukārt grozījumi 58, 60 un līdz pat 149. Tur ir arī uh, apsvēruma punkti vairāki, kas var piekrist, kas var balsot par. Kas ir par? Kas ir pret? Atturās noraidīts un daudz, daudz, daudz darba esam ietaupījuši. Tālāk ir atsevišķi panti. Pirmais pants. Piesmit septītais grozījums, par ko mums ir jābalso, kas manā gadījumā ir 15. lapuse. Vai visi jau ir atraduši 15. lapu, tad 57. grozījums par. Par. Pret. Atturas Pieņemts. Tālāk 28. par pret. Pārbaudīsim. Ja nav līdz galam skaidrs, tad pārbaudām 28. grozījumu. Ham alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 pār, 27 pret, līdz ar to ir pieņemts. Imko 14 ir nākamais, par ko ir jābalso, kas ir par, pret, atturas, noraidīts. Imko 15 par, pret, atturas, noraidīts. 128 par, pret,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 Nu, jā, mēs varam 30. pārbaudīt, 30. grozījums pārbaudām elektroniski. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 par, 27 pret. Ļoti labi, ka esam pārbaudījuši. Tālāk 143 par pret. Atturas noraidīts. 31 par pret atturas. Nav izgalam skaidrs. Tad 31. grozījums pārbaudām. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 43 pār, 27 pret pieņemts. Otrais pants tagad. 144. grozījums par pret apturas pieņemts. 145 par pret apturas pieņemts. Inko 16 par pret apturas pieņemts. 146 par pret apturas noraidīts. 146 147 par. Nē, nē, nē, nē tiek pārbaudāms 147, to pārbaudām elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 24 par 34 pret. Tad tālāk 147 par pret. Pieņemts. Tālāk mums ir uh, identiski 4, 34 un imko 18, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. Als nächstes. Tālāk. Trešais pāns 173 par pret atturas noraidīts.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 Noraidīts. Imko 20 un Imko 21 kopā par pret atturas pieņemts. Yeah. Yeah. Well, wouldn't normally 177 Vai 177. nebija jāatkrīt, ja mēs pieņemam 178. Dann geht's weiter mit Amendment. Tālāk ir 38. par pret atturas pieņemts. Itre 14 par pret atturas pieņemts. Tad 39 par pret Noraidīts. Tālāk ir 183 un 184 identiski, kas ir par. Pret. Atturas. Noraidīts. 185 par. Pret. Atturas. Es domāju, ka labāk būtu pārbaudīt. 185 pārbaudam. 185. Apgastim. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 pār, 28 pret pieņemts. 186 par, pret, atturas, noraidīts. Itra 15 par, pret, atturas, noraidīts Pieņemts. 187 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 192 par. Pret. Atturas. Wir überprüfen. Pārbaudīsim. 192 pārbaudam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 24 pār 34 pret noraidīts. 189 pār pret. Mm. Un arī šajā gadījumā ir norēdīts. Tagad ir uh, 196. 196. Ja. Wer ist dafür? Par. Nē, nē, nē. Ir 196. Ir jābalso par šo punktu. Tātad, kas ir par 196? Kas ir pret 196? Atturās noraidīts. Dann stimmen wir ab über 44. Dafür. Tagad 44 par. Pret. Apturas. Pārbaudīsim, jo nav līdz galam skaidrs. 44. Un ir. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist Beidzam balsot. 25 par 33 pret, nu redzīts. Tad ir IMCO 24 pret atturas norēdīts. 209 par pret apturas norēdīts. Itra 19 par pret apturas pieņemts. Tad ir imko 25 par pret atturas pieņemts. Tad ir 214, 220 un 221, kā arī itra 22, kas ir par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Tātad šos četrus grozījumus pārbaudīsim elektroniski. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist. Beidzam balsot. 33 pār, 29 pret, līdz ar to ir pieņemts. Tālāk ir 215. grozījums. Kas ir par? Kas ir pret? Atturas. Noraidīts. 217 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 218, 222, 223 un itre 23 ir identiski, kas ir par, pret, atturas pieņemts. Tālāk ir identiski 226 un 234 par, pret, atturas, noraidīts. 219 un itrē 21 par pret atturas. Norēdīts. Pārbaudīsim, pārbaudīsim. 219 un itra 21 pārbaudām elektroniski. Haben alle abgestimmt? Tā viss ir nobalsojuši, beidzam balsot. 24 pār 37 pret. Dann geht's weiter. Tālāk. 49 un itre 25 kopā, jo tie ir identiski par pret. Atturas Pieņemts. Tālāk ir 238 par pret atturas noraidīts. Imko 26 par pret atturas pieņemts. Itra 24 par pret atturas pieņemts. Tad tālāk bija nepieņemams grozījums. Okay, dann kommen wir zu 50 mit einem. 50 ar mutisko grozījumu, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. 242 dafür, dagegen. 242 noraidīts. 241, kas ir par, pret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 Noraidīts. 246 par pret atturas. Pārbaudīsim. 246 pārbaudīsim. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 pār 28 pret ir pieņemts. 247, kas ir par, pret, atturas, noraidīts. Dann geht's weiter mit. Tālāk 200. 53. ar mutisko, kas ir par pret atturas noraidīts. 254 par pret atturas pieņemts. Piesmit viens Balsojums par daļām. Vispirms pirmā daļa, kas ir par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Pirmā daļa. Grozījums 51. Das ist eigentlich hinfällig. Ne? Hm? Das ist doch eigentlich hinfällig, was da in Rot steht. Oder? Nee, das war 53 mit. Ah, auf, oh, oh, stimmt. Ja, ja, ja. Abstimmung stimmt. ist geschlossen. Beidzam balsot. 24 pār 37 pret. Jā, jā, laikam piefiksējam nepareizi. Tātad tā, pirmā daļa tiek noraidīta. Otrā daļa ar mutisko grozījumu. Kas ir par? Par pret atturas pieņemts. Tagad 249 par pret atturas noraidīts. 250 par pret atturas pieņemts. 251 250 to nāksies pārbaudīt. Pārbaudam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 pār, 30 pret, pieņemts. Tagad 251 par pret. Atturas pieņemts. 252 par pret apturas pieņemts. 252 sākam pārbaudīt. 252 pārbauda. Elektroniski pārbauda. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 33 pār, 28 pret. 256 pār. Pret. Apturas. Noraidīts. 257 pār. Pret. Apturas. Pieņemts. 258 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 259, 260 kopā par pret atturas noraidīts. 261 par pret atturas noraidīts. Tālāk ir 52 par pret atturas pieņemts. Tālāk ir kopā par 263, 265, 7, kas ir par pret atturas pieņemts. Tālāk kopā 53, 54 par pret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 270, 270 par. Dann stimmen wir ab über 2. Nē, īstenībā 276. 276 par, pret, atturas, noraidīts. 277 par, pret, atturas, noraidīts. 278 par, pret, atturas, noraidīts. Dann geht's weiter mit dem Abänderungsantrag. Tālāk ir otrais grozījums par pret apturas noraidīts. Trešais par pret apturas pieņemts. Tālāk ceturtais par pret atturas pieņemts. Tālāk ir pieci. Kas ir par pieci? Pret atturas pieņemts. 61. grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais par pret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 Tālāk ir 8 un 9 par pret atturas noraidīts. Tālāk kopā par 10, 11 un 12 par pret atturas noraidīts. Imko 3 par pret, atturas, pieņemts. 13 par, pret, atturās, pieņemts. Pārbaudīsim 13. elektroniski pārbaudām. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 par, 29 pret, līdz ar to ir 13. pieņemts. Tagad 14. kas ir par, pret, atturas, noraidīts. Nē, Tiek pieteikta pārbauda, 14. pārbaudam elektroniski. Gestimt. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 54 pār 7 pret. Nu, ļoti tā harmoniski mēs mākam, bet īstenībā tika pieteikta elektroniskā pārbaudē. Tālāk ir itre 5 par pret atturas pieņemts. 17 ir atcelts, līdz ar to 84 par pret atturas pieņemts, 86 par pret atturas pieņemts, 18 par pret pieņemts, itra 6 par pret atturas noraidīts. 87 un Imko 6 pār pret atturas pieņemts. 91 stimmen wir ab. 91 ar mutisku grozījumu pār. Lūdzu, Delangas kundze. Man likās, ka ja piemēram kāds iebilst pret mutisko grozījumu, tad mēs par to nebalsojam. Es balsoju par grozījumu, bet es esmu pret, mu, pret mutisko grozījumu. Vans. Nu jā, mums tagad tika pausts iebildums pret mutisko grozījumu, līdz ar to mēs uh, tagad balsojam tikai par oriģinālu tekstu. Tātad, kas ir par oriģinālo tekstu uh, grozījumā bez mutiskā par pret autoras pieņemts. Dann geht's weiter mit 97. Tālāk ir 70, ir 97 pret atturas noraidīts. Imko 8 par pret atturas noraidīts. Tālāk ir 98 par pret atturas noraidīts. Tālāk ir 100 par pret atturas noraidīts. Tālāk 20 par pret atturas pieņemts. Wir stimmen ab über 101. 101 par. Pret. Atturas. Norēdīts. 102 par pret apturas noraidīts. 103 par pret apturas pieņemts. 104 par pret atturas pieņemts. Tālāk 104. vēlamies pārbaudīt, tad pārbaudam elektroniski. 104. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 pār 29 pret, līdz ar to ir pieņemts. Tālāk ir 106 par pret atturas pieņemts. 22 par pret atturas pieņemts. 23 un 108 pār pret apturas. Es domāju, ka labāk būtu pārbaudīt, jo nav, nav precīzi skaidrs. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 23 pār 35 pret, līdz ar to noraidīts. Wir können ein paar Seiten weiterblättern. Pāris lapusītes uz priekšu, un nākamais ir 27. grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk ir Imko 12 par pret atturas pieņemts. Itra 10 par pret atturas pieņemts. 26 un Imko 13 kopā par pret atturas pieņemts. Tālāk ir Wir stimmen ab über 119 un 119 un itre 11 par pret atturas noraidīts. Tālāk pārbaudām 119 un 11. Sākam balsot. Gestimt. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? 38 pār 24 pret. Pieņemts. No šejienes nevarēja to līdz galam saprast tālāk. 120 un itret 12 par pret atturas pieņemts. Un tālāk kopīgais balsojums par uh, dokumentu projektu. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 61 par, neviens pret un neviens arī nav atturējies. Un tālāk par, par uh, likumdošanas ziņojumi arī elektroniski. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 62 par. Nav viens pret. Neviens nav atturējies. Sirsnīgi sveicam mūsu kolēģi Rīsu. Bet redziet, kad beidzot sieviete tikus pie dokumentu rakstīšanas, viss ir perfekta. Die Kollegin Lange wünscht das Wort. Lūdzu, kolēģi Langa. Paldies, priekšsādātāji. Protams, es gribu sveikt mūsu referentu, taču es domāju, mums nevajadzētu aizmirst pateikties arī sekretariāta darbiniekiem, kas bija atbildīgi par šo balsojumu, jo balsošanas saraksts bija ļoti labi organizēts. Liels paldies, ka sekretariāts šo darbu īstenoja tā, ka balsošana varēja notikt ļoti labi. Paldies! Ļoti labi norāda. Nu jā, es jau teicu paldies sievietēm, un arī šajā gadījumā sieviete ir sekretariātā, kas ir atbildīga par šo fantastisko lietu. Zum... Tālāk ir Laiena ziņojums, 18. darba kārtības punkts. Sestās vides rīcības programmas pārskatīšana un prioritāšu noteikšana septītajai vides rīcības programmai. Un varam sākt balsot. Pirmkārt, lūdzu tie, kas neplāno tagad balsot, dodieties ātrāk prom un dariet to klusētiņām, tā lai mēs varam balsot. 14. grozījums par. Pret atturas ir pieņemts. Pārbaudīsim, pārbaudīsim. 14. pārbaudīsim. Apkšķi. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 30 pār 27 pret. Nu jā, es gan izvēl gribēju teikt, eh, nepārprotami pieņemts. Tālāk ir 16. Par pret atturas pieņemts. 17. Par pret pret, atturas, ir pieņemts. 18 par, pret, atturas, pieņemts. 20 par, pret, atturas, norēdīts. 19 par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk ir kompromiss viens par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk ir 24 par, pret, atturas, noraidīts. 25 par, pret pret apturas pieņemts. 22 par pret apturas pieņemts. 26 par pret apturas pieņemts. 27 ir uh, noņemts, 28 par pret atturas pieņemts, 29 par pret atturas pieņemts, 31 par pret atturas pieņemts, 30 par pret atturas pieņemts. Trīsdesmit divi pār pret atturas pieņemts, 33 par, pret atturas pieņemts. Jā, jā, bija skaidrs. Tālāk 34 par, pret atturas. Pieņemts. Jā, jā, mēs varam pārbaudīt. 34. grozījums. Pārbaudam. 34. Pārbaudam. Es wird 33 oder 34. Tad 33 vai 34. Nochmal zurück. Atgriežamies mazliet atpakaļ. Pirmkārt ir 3 un 3 un 3. Tiek pieteikta elektroniskā pārbauda. 3 un 3. Haben alle abgestimmt? Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 37 pār 23 pret. Smuki esam nobalsojuši. Tagad ir 34 pār pret. Atturas noraidīts. 53. 35 atvainojiet par. Pret. Atturas noraidīts. 36 par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk ir kompromiss 2 par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk ir C apsvērums, jaunais, kas ir par, par, pret atturas noraidīts. Jāpārbauda. Labi. Tātad uh, apsvērum punkts C, D, noi. Jā. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 23 pār 35 pret. Tālāk itrā 18 par pret atturas, noraidīts. Mm, 20, 42. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 43. par, pret, atturas, noraidīts. 44 par pret atturas noraidīts. Tālāk ir balsojums pa daļām. 45. pirmā daļa, kas ir par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Tālāk 46 ar mutisko grozījumu, kas ir par pret pret apturas pieņemts. Tālāk ir 47. par pret apturas pieņemts. 48 par pret atturas noraidīts, 49 par pret atturas noraidīts, 50 par pret pret apturas noraidīts, 51 par pret atturas pieņemts, 53 šeit pa daļām, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts noraidīts. Tālāk ir 54 par pret atturas pieņemts. Tālāk ir 56 par pret atturas noraidīts. Tālāk ir 58 par pret atturas pieņemts. Tālāk ir 57. Balsojums par daļām. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Tālāk ir 59 par pret atturas Noraidīts. 61 par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss 3 par. Pret atturas pieņemts. Tālāk 129 par pret, pret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 Tālāk kompromiss 4 par pret atturas pieņemts. Tālāk ir 76 ar mutisku grozījumu. Kas ir par? Es esmu pret mutisko grozījumu. Tālāk mēs varam balsot tikai par oriģinālo grozījumu, bez mutiskā grozījuma. Kas ir par oriģinālo grozījumu? Lūdzu, par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk ir piektais kompromiss, kas ir par. Pret. Atturas. Pieņemts. Itre septiņi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 atturas noraidīts. Tālāk ir konsolidēts septītais grozījums, kas ir par pret atturas pieņemts. Pārbaudīt, pārbaudīsim, pārbaudīsim konsolidēto septīto. Gestimt. Vai viss ir nobalsojuši, beidzam balsot? 32 pār 28 pret, līdz ar to pieņemts. Tālāk ir 95 par 95 par pret atturas norēdīts. 97 par pret atturas pieņemts. Ītra 12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 Tālāk ir kompromiss 8, kas ir par 8. kompromisu pret atturas pieņemts. Tālāk ir 106. grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk ir 107. grozījums ar mutisku grozījumu. 107 ar mutisko par pret atturas pieņemts. Tālāk ir 100. 108 par pret atturas pieņemts. 109 par pret atturas pieņemts. 110 par pret atturas pieņemts. 112 par pret atturas noraidīts, 113 par pret atturas pieņemts, kompromiss 9 par pret atturas pieņemts. Tālāk 118, 118 par pret atturas pieņemts Pieņemts. 114 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 114 jāpārbauda. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 pār, 30 pret. Līdz ar to pieņemts. Šnelhard kungs, apsveicījos! Tālāk 120 par pret atturas pieņemts. 121 par pret atturas norēdīts. 122 par pret atturas pieņemts. Tālāk balsojums pa daļām. 123 par pirmo daļu, ot, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Tālāk 124 par, pret, atturas pieņemts. 125 par, pret pret, atturas pieņemts, 126 par, pret, atturas pieņemts, 127 par, pret, atturas noraidīts, 128 par, pret, atturas pieņemts. 130. Arī šeit ir balsojums par daļām. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 131 par pret atturas pieņemts. 132. 131 ir jāpārbauda. Sākam elektroniski pārbaudīt, vai viss ir nobalsojuši, beidzam balsot. 31 ir pār, 29 ir pret, līdz ar to ir pieņemts. Tālāk ir 133, 133, kas ir par, pret, atturas, noraidīts 135 par, pret, atturas, pieņemts, 136 par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 atturas noraidīts. 141 par pret atturas noraidīts. 142 par pret atturas noraidīts. 143 par pret atturas noraidīts. 144. 143. pārvaldīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 30 pār 29 pret. Nu jā, es skatos, ka cilvēks ar pieredzi pieprasīja īstē vietā pārbaudi. Nu tad tālāk ir konsolidētais desmit. Kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. pār, pārbaudīsim konsolidēto desmito elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 pār, 28 pret, 1 atturējies, līdz ar to konsolidētais 10 grozījums ir pieņemts. Regi 3 tagad par, pret, atturas, pieņemts. 134 par pret atturas pieņemts. 148 par pret atturas noraidīts. Ītra 13. 148 pārbaudam elektroniski. Labi, 148. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 27 par 31 pret Div, divi pret divi šoreiz. Ītra 13 tagad. Par, pret, atturas. Pieņemts. 149 par, pret, attur, atturas, noraidīts. 150 par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk ir kompromiss 11 par pret atturas pieņemts. Jā, tur tiešām. Tālāk ir konsolidēties 12 par pret atturas pieņemts. 12. konsolidēto grozījumu pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 30 pār 29 pret. 3 <laughs> pret 2, vai ne? Tālāk ir 13. kompromiss. Kas ir par? Pret? atturas pieņemts. Tālāk ir 161. grozījums par pret atturas pieņemts. 162 par pret atturas noraidīts. Regi 4 par pret atturas noraidīts.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 pret atturas noraidīts, 166, 167 eh, par pret atturas noraidīts, itra 8 par pret atturas pieņemts, itra 11 padaļām, pirmā daļa par pret pret apturas pieņemts. Otrā daļa par pret apturas pārbaudīsim. Otrā daļa grozījumā itre 11. Die Abstimmung ist Beidzam balsot. 34 pār 24 pret. Tālāk ir I314. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa par pret apturas pieņemts. Otrā daļa par pret apturas pieņemts. I36 par pret pret atturas pieņemts 171 par pret atturas pieņemts 172 par pret atturas pieņemts 173 par pret atturas pieņemts 174 par pret atturas pieņemts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 pret atturas pieņemts. 6 par pret atturas pieņemts. 7 par pret atturas noraidīts. 8 pa daļām. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Pieņemts. Okay. Muss mich korrigieren. Wir haben. Mm. Mēs esam nobalsojuši par mutisko grozījumu, un tagad mums ir jā, jābalso par otro daļu. Uh, Tātad otrā daļa astotajā grozījumā, kas ir par, par pret atturas noraidīts. Tālāk ir deviņi par pret atturas pieņemts. Desmit par pret atturās noraidīts. Tālāk ir vienpadsmit ar mutisku grozījumu. Divas daļas. Pirmā daļa par pret atturas ir pieņemts. Tālāk ir otrā daļa, par otro daļu nav jābalso, un līdz ar to 12 balsojums par daļām, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Tālāk ir 13. grozījums par pret atturas pieņemts. Un nu, gandrīz vai. Tagad ir par tekstu kopumā, balsojam elektroniski. Sākam balsot. Haben alle Kollegen abgestimmt? Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 50 par, 8 pret, 1 atturējās, jo Lainens ir sniegis apsveicam. Tas van die Abstimmung. Ich... Notika balsošana. Paldies jums visiem par disciplinēto darbu. Nebija viegli, protams. Un tālāk turpināsim ar darba kārtību. So, ich bitte diejenigen, die. Nu, tad labi. Tie no jums, kas vēlas palikt, lūdzu, ieņemiet atkal vietas. Un tie, kas plāno mūs pamest, tad lūdzu dariet to pēc iespējas ātrāk, tā lai mēs varētu turpināt darbiņu. Tālāk ir 12. darba kārtības punkts. Mēs šeit runāsim par mutiski atbildāmu jautājumu par Rio plus 20, un tagad lūdzu komisija. Timo Makela, lūdzu. Sie haben das Wort. Okay, thank you, Mr. Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties par šo iespēju sniegt jums īsu informāciju par to, kā norit sagatavošanās darbs ANO konferencē ilgspējīgai attīstībai. Šī konference notiks Rio no 20. līdz 22. jūnijam. Tā tad runa par to, kā risinās darbi. Pirmkārt, ledus sakustējies ļoti ātri. Tā četrus mēnešus pirms uh, gadāmās konferences jau ir vērojama kustība. Pirmoreiz uh, eh, viss, tā sakot, uh, sāka kustēties tad, kad dalībvalstī. Dalībvalsts tika aicināts nākt klajā ar savu ieguldījumu līdz nākošajā gadā novembra. Uh, lai sagatavotu sarunu dokumentu. Tas tika sagatavots nu, janvārī un to sauc par dokumenta nulles projektu. Tas ir sagatavošanāts dokuments Rio plus 20. Un tad pamatojoties uz šo dokumentu norisinās sarunas Rio. ANO, um, Eiropas Savienības uh, ierosinājumi šim eh, nulles dokumentam tika diezgan lielā mērā ņemti vērā, jo īpaši tiek eh, atzīta ekoloģiska jeb zaļa ekonomika. Tā tiek piešķirt liela loma, lai nodrošinātu ilgspējīgu attiec, attīstību. Ir iekļaut arī daudz citu jautājumu, kas izriet no ES ierosinājumiem. Taču pat laban sarunu dokuments nav pietiekoši fokusēts, konkrēts un operatīvs. Vēl ir daudz darāmā, lai to padarītu par īstenojumu operatīvu dokumentu. Pirmo reizi notika sarunas janvāra beigās Ņujorkā. Un tad tās turpinājās februāra beigās Ņujorkā. Tajā pašā laikā Eiropadome izstrādā savās nākošās nostājas. Tās tiks sagatavotas 9. martā vides padomē, un tas ir uzskatāms par soli uz priekšu, m, mm, izstrādājot Eiropas Savienības nostāju, Eiropas Savienības valdību un valstu vadītāju samitu gatavošanos, kas arī savā ziņā sniegs ieguldīju Rio sanāksmē. Reālās sarunas par Rio visticamāk sāksies pēc eh, izskatīšanas pirmajā lasījumā, tā tad aprīļa beigās, maija sākumā tas būs diezgan vēlu un tad galīgā sarunas notiks īsi pirms konferences. Es vēlos jums uzsvērt dažas, dažas jautājumas, kas ir būtiski svarīgi. Un par tiem ir iznās sarunas. Pirmkārt, pamatojoties uz Kolumbijas un Gvatemalas sākotnējo institīvu, pat laban norisinās debatas, cik lielā mērā un vai vispār Rio būtu jāvienojas par tādu procesu sākšanu, attīstot eh, globālos mērķus vai ilgspējīgos mērķus, lai tādā veidā vadītu šo, šīs izmaiņas ilgspējības sakarā. Tātad šīs debatas turpinās. Eiropas Savienība vēl nav pieņēmusi galīgo nostāju, taču šķiet, ka atbalsts ar vien palielinās. Tai domai, ka Rio būtu jānāk klajā ar savu veidu mērķu noteikšanu tādā veidā, tas iezīmētu ceļu tālāk pēc Rio, kas tad ir jāsasniedz pēc šīs lielās sanāksmes. Eiropas komisija, mana institūcija pat laban īpašu uzmanību pievērš piecām pamatjomām. Tā jās šādi mērķi, ja tie tiks izvirzīti plašā lokā, tad būtu būtiski svarīgi. Tas, protams, ir saistāms ar tūkstošgads attīstības mērķiem, kas ir jāpārskata līdz 2015. gadam. Šajās piecās jomās ir runa par okeāniem, īpaši zivsaimniecību, eh, zemes noplicināšanu, ūdens efektivitāti, vēl ārpus ūdens pieejamības, tas jau ir eh, daļa no globāliem mērķiem, tad resursu efektivitāti, jo īpaši saistībā uz eh, atkritumiem un ķimikāliem, un tad vēl enerģētika, jo īpaši uh, atjaunīgās enerģijas avotu pieejamība, pamatojoties uz ANO ģenerāla sekretāra procesu enerģija visiem. Šis process tagad norisinās. Tātad uz to gribēju norādīt pirmkārt. Tad šis ir būtiski svarīgs jautājums. Otrakārt, protams, jautājums ir bijis un arī tiks vēl uzdots no Eiropas Savienības puses, kā var nodrošināt, ka izvirzītie mērķi tiks īstenoti un pas, pastāvēs vienošanās par pasākumiem gan nacionālā, gar, gan starptautiskā, gan globālā līmenī, lai pātrinātu šo mērķu sasniegšanas procesu. Un tas atainojas sarunu dokumentā, kā uh, rīcības ceļa kartas vai ietvars. Tā tad vēl ir daudz darāmā, lai nodrošinātu, ka šīs, šie rīcības plāni, rīcība, par kuru vienosies Rio, būs operacionāli, praktiski īstenojami un reāli ļaus sasniegt tos mērķus, par kuriem būs vienošanās. Treškārt, vēl viena lieta, kur gribēju uzsvērt, te ir runa par pārvaldību governance. Protams, pastāv mutiski vienošanās, ka Rio ir jāapspriež ilgspējīgas attīstības pārvaldības, eh, globā, par globālu ilgspējīgas attīstības pārvaldību. Un, protams, institucionālā reforma ir saistīta ar mērķu izvirzīšanu un rīcību. Mums ir nepieciešams tāds institūcijas, kas reāli varēs nodrošināt tā īstenošanu, par ko būs notikusi vienošanās. Eiropas Savienības nostāja ir bijusi tāda, ka ilgspējīgas attīstības pārvaldības vides pīlārs ir bijis pārāk sadrumstalots, un šī iemesla dēļ ANO vides programma ir jāaktualizē, lai tā kļūtu par reālu, pilnvērtīgu ANO institūciju. Tas ir saistīts arī ar debatēm par to, kāpēc ilgspējīgas attīstības pārvaldības reformas uh, skar uh, tādu jautājumu, vai, piemēram, ir vajadzīga atsevišķa padome šo jautājumu skatīšanai. No Eiropas Savienības viedokļa institucionālo reformu uh, debates ir daudz plašāks. Tās neskar tikai ANO iestādes, starptautiskās finanšu iestādes un pasaules tirzniecības režīmai, režīmam arī, kā uzskata ES, ir jāsniedz prioritāte jaunajam trans, jaunajām pārveides eh, iespējām, procesiem kam ir jānorisinās, un visām diskusijām jārisinās uh, horizontāli no vietējām iestādēm, reģionālām, savā starpā tās runātu. Un visbeidzot, es gribētu runāt par īstenošanas līdzekļiem. Tātad, kurš par kaut ko maksās, ja par kaut ko vispār būs vienošanās Rio? ANO vides programma, piemēram, ir izvērtējusi, ka pārēja uz zaļāku un iekļaujošāku globālo ekonomiku pieprasītu 2% no pārējas investīcijām un izmaksām no IKP ik gadu. Nav nekādu šaubu par to, ka nekādas oficiāla, nekāda oficiāla attīstības atbalsta nebūs attīstības valstīs. Tātad saskaņā ar ANO nostāju šie izdevumi jāsadz nacionālā līmenī, jo tas būs katras pašas valsts interesēs īstenot šo pārveidi, un tad eh, atbalstam īpaši mazatīstītām valstīm ir jāizmanto, jābūt izmantotam tā, lai mobilizētu resursus. Tātad šie ir četri pamat jautājumi, par kuriem risinās sarunas dažādu valstu ieskati un dažādu reģionu ieskati ir atšķirīgi. Es domāju, ir pamats apgalvot, ka arvien vairāk valstis interesē ideja par zaļāku un iekļaujošāku ekonomiku. Tā tiek uzskatīta par veidu, kā nodrošināt ilgspējīgu attīstību vienlaikus sniedzot ekonomikas iespējas, radot darba vietas un radot jauna veida darbu kā tādu. Un arvien vairāk valstu saprot šo ideju. Tas jau īpaši attiec uz Āfrikas valstīm. Taču tāpat arī uz tādām valstīm kā Ķīna, Japāna un dažām Latviņamerikas valstīm kā Meksika, Čīle, Gvatemala. Šīs valstis saprot, ka šī ideja ir svarīga. Vienlaikus pastāv arī pretestība šim uh, jēdzienam par zaļāku un iekļaujošāku ekonomiku. Dažas Latvijas valstis, tādas kā Venecuēla, Bolīvija, arī savā veidā Brazīlija, nav pārliecināts par to, ka šāda veida ekonomika ir svarīga pasaules uh, ekonomikai nākotnē tās vēlas pārliecināties par to, ka tas neaizstās ilgspējīgu attīstību un ka tiešām te tiks nodrošināti visi ilgspējības attīstības aspekti, taiskaitā sociāla ekonomiski šīs sistēmas aspekti. Un tad vēl ir dažas balsis, kas pauž bāžas par to, ka šādā veidā attīstītās valsts mēģina pārņemt attīstības valstis. Nu, tad nobeigumā gribētu sacīt, ka notikumi risinās ātri un tie eh, būs ar vien ātrākie aprīļa, maija laikā tālākais ceļš, lai nodrošinātu ambiciozus konkrēts rezultātus pēc Rio sanāksmes. Uh, nav vieglas. Būs daudz darba īstenojumu iekšienē, es iekšienē, bet jo īpaši arī attiecībā uz ārējo diplomātiju. Tā ir nepieciešama, lai uh, panāktu vienošanās Rio, kas būtu apmierinošas arī ēs. Un, protams, tādas Eiropas Savienības iestādes, kā Eiropas parlaments, var pild, pildīt savu misiju, un tas tām arī ir jādara. Paldies! Äh. Paldies! Paldies Mekels kungam! Un tagad äh, no DJ Agri arī vēlas izteikties komisijas pārstāvis. Tad äh, dod vārdu jums uzreiz. Nē, nevēlaties izteikties labi. Nu tad eh, Gebrandī kungam vārds lūdzu. Ich habe gerade die Info, dass der Rat auch gerade anwesend ist, insofern. Ā, padoma arī vēlas izteikties. Došu vārdu padomē vispirms un pēc tam Gebrandī kungam. Lūdzu, padome. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es e, tikai vēlētos varbūt nedaudz pieskarties tam, ko Timo Makila tikko teica. Sākšu ar status kvotā, tad e, Rio 20 plus process. Vispirmām kārtām padomu ir viens prāts, ka Rio mums izdosies vienoties par to, kas agrāk nekad nav izdevies. Protams, ka šobrīd laiks pieprasa, lai mēs runātu gan par okeāniem, gan par ūdeņiem, gan par ķemikālijām. Uh, un eh, lai mēs eh, runātu arī par jaunu ieinteresēto pušu iesaistīšanu no pilsoniskās sabiedrības un līdzīgi. Šaubu jau nav par to, ka šajās sarunās ir iekļauts zināms risks par to, kādā veidā izmantot e, diplomātiju, bet tas nekādā veidā nav saistīts ar ilgspējīgu attīstību. Nākamais, patreizajā momentā mums ir nepieciešama politiska griba. Es um, e, Pagājušajā nedēļā atgriezos no apvienoto nāciju sēdes, un tiešām ir vēlma un cerība, ka Rio 20 valstu un valdību vadītāji vēlas vienoties. Un, protams, šajā situācijā arī Eiropas parlamentam ir savs darāmais un sakāmais. Un treškārt, protams, ka ir nepieciešams Kā jau Timon teica, ir nepieciešams koordinēt rīcības starp valdībām. Tā tad, protams, mums priekšā ir grūts uzdevums, un tomēr esmu pārliecināts, un es jums to arī garantēju, ka padomas prezidentūra nevis tikai mēģinās eskalēt sagaidīto, bet tiešām reāli darbosies, lai Rio būtu panākums. Uh, Tātad, ko Dānijas prezidentūra dara, lai mēs panāktu vienošanos? Tātad, es pirmām kārtām es vēlētos pateikt, ka mēs strādājam kā traki, un eh, mēs tiešām ceram, ka jau šonedēļ valstu un valdību vadītāji pateiks, kā rīkoties Rio un ko viņi sagaida no Rio. Un nākamajā nedēļā mēs Dānijā organizējam neformālu vidas ministru tikšanos. Un eh, mēs tiešām ceram, ka, protams, sarunu gaitā tiks eh, noskaidrot un pieslīpēt arī Eiropas Savienības kopīgā nostāja. Nākamais eh, mēs strādājam arī ierēdniecības līmenī un mēs sagatavosim tekstuāls, te, tekstuāls grozījums dažādiem dokumentiem. Nākamais mēs no padomas esam lielā mērā pārstāvēti arī Ņujorkā un sadarbībā ar ārējās darbības dienestu mēs strādājam. Mēs izmantosim visas iespējas, kas ir mums rokās, gan bilaterālos, gan administratīvos kontaktus, lai iesaistītu citas, citas svarīgas spēlētājas. Ir jāsaprot, ka zaļa ekonomika nenāk par labu tikai un vienīgi attīstītajām valstīm, bet arī jaunatīstības valstīm. Un mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai dotos par progresīvo ceļu, kā jau komisija to pieminēja, palīdzot Āfrikai un vismazāk attīstītajām valstīm, piemēram, kā jau tas tika pateikts Nairobi pagājušajā nedēļā. Un visbeidzot, mēs uzskatām, ka ir jāiesaista arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, biznesa pārstāvi un arī lielās pilsētas. Paldies! Dank, Liels paldies, Hansen kungs, par uh, um, jūsu prezidentūru. Un tagad vārds uh, referentam Gebrandī kungam. Paldies, paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies komisijai un padomēji par aktualizēto informāciju par status quo ceļā uz Rio. No vienas puses jūs mūs, eh, tas ir iedrošinoši, jo jūs tiešām stingri atbalstāt mūsu darbu kārtību, jūs strādājat kā traki, kā jūs sacījāt, lai nodrošinātu tās izpildi mazāk uh, cerības vieš eh, tas, eh, ka jūs stāstījāt par to, ka vairs nav daudz laika un vēl pastāv liels domstarpības. Es domāju, mums nevajadzētu par zemu novērtēt mūsu rīcībā esošās iespējas. Daudz starptautiska līmeņa uh, Uh, vides uh, sarunas pat laban ir uh, stagnējošas, un tā ir iespēja Eiropas Savienības iestādēm spērt, spērt soļus uz priekšu, uh, mēģinot nopietni uzlabot starptautisko institucionālo ietvaru, tātad no valdību puses. Man ir daži jautājumi. Viens ir par koordināciju starp komisiju un padomi. Un, kad mēs būsim Rio, tad kura no abām institūcijām ir galvenā saruna vadītāja? Kam ir primārā loma šai ziņā. Ņemot vērā iepriekšējo lielo konferenču pieredzi, šis jautājums ir ļoti svarīgs. Tātad tas ir viens jautājums. Un otrs ir saistīts ar pašreizējo situāciju ar attīstības valstīm. Ja pareizi saprotu, Durbānā uh, Eh, notika novirze G77 nebija tik vienota platforma, kā tas bija agrāk. Padomi un komisija, vai jūs par to domājat, vai jūs pie tā strādājat, vai arī saiknes, kas tika izveidotas, kas pastāvēja Durbanas konferences laikā starp dažām attīstī, attīstības valstīm tiks eh, izmantotas, lai eh, pielikt punktu pašreizējai situācijai, jo, <clears throat> cik saprotu, no komisijas un padomas sacītā nulles projekts bija eh, vilšanās pamats. Un jādomā, kā var izmantot tos kontaktus, kas tika izveidot Urbanā. Un visbeidzot, priekšsādātā kungs. Es vēl gribu pārbaudīt savus dokumentus. Jā, šī lieta ir saistīta ar Dānijas prezidentūras pārstāvi sacīto. Jūs runājat par Ņujorku, kas tiek uzskatīt par nevislabāko eh, sarunu norises vietu, jo tur vēl ir saikne ar citiem jautājumiem, ka tagad ir jāpastiprina politiskais līmenis. Es domāju, ka Eiropa um, Eiropadomu sanākšanu kopā šīs nedēļas uh, nogalē ir liela iespēja. Mēs gaidām spēcīgus secinājumus no piekdienas, vai jūs tādus gaidāt? Un tālākais jautājums, kādas ir jūsu prognās par nākošo nedēļu? un Eiropas eh, valstu vadītāji, kā viņi iesaistīšies procesā. Paldies, paldies, turpīt priekšsādātājs, tad Karens Florens, tad Šorans, tad Karens Florens. Jā, liels paldies kolēģim Gebrandī kungam, ka viņš uzdevis šo jautājumu, tas tie, protams, bija svarīgi. Un šis uh, dokumenta nulles projekts, tas īpaši nepriecē. Uh, Un tas, eh, ar ko komisija nāk klajā, arī ir labi, tas arī ir komisijas uzdevums, taču, kad es paraugos, kas tad reāli no komisijas nāk, ko mēs nu pat ieklau, noklausījām, tad eh, eh, padomas pārstāvis runāja par dažādām aktivitātēm, taču es šos dokumentus skatu nevis kā reāls argumentus Man šķiet, ka šie dokumenti vēl ar vienu ir ļoti tālu no reālajām sekmēm. Es arī nevisai saprotu, eh, kāda ir konkrētā stratēģija, kā mēs kopā strādājam, uz to jau norādīja Gebrandīkungs, te ir runa par G77 valstīm, kā mēs ar tām sadarbojamies, pastāv arī uh, atzinums no Piebalga kunga un Potočņa kunga, bet vai tā ir padoma vai komisija, kam te ir galvenā tiekšana? Vai tā tiešām ir komisija, visa kā tāda, vai tikai Potočņa kungs un Piebalga kungs? Es ļoti augstu vērtētu tād, eh, to, ja sadarbības starp institūcijām. Uh, tāda, kāda tā bija uh, Durbanā, būtu piedzīvojama arī Rio, un kad tad mēs varētu kaut ko panākt. Paldies, paldies, Karens Florence, turpina priekšstādātājs Džo Lainens, un tad Judit Merkis. Uh, Jā, bija patīkam dzirdēt, ka padoma un komisija ir ieinteresēta šā jautājuma atrasināšanā, pareizāk sakot, ka komisija un padomi ir ieinteresēti zemeslodes saglabāšanā. Bet kāda tad ir Eiropas Savienības loma? Savienībai ir jābūt savu veidu flagmanim savās saru, šajās sarunās un iesaistoties ilgtspējības diskusijās mums noteikti ir jānāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Es no tiesas un sirds ceru, ka Eiropa beidzot runās vienotā balsī. Jau agrāk ir izskanējis, ka padome un komisija šobrīd ir sākuši sadarboties un strādā pie kopīga projekta. Otrām kārtām, Eiropas Savienības diplomātijai ir jābūt pietiekami spēcīgai, lai rastu sabiedrotos, bet vienprātības šeit nav. Patiesībā tas izsauc manā sejā zinām spā, smaidu, jo ir tāda, kur uzskata, ka diplomātija ir sava veida protekcionisma veidošana. Nav tā, ka tie, kas dzīvo ziemeļos, ir zaļāki par tiem, kas dzīvo dienvidos. Mums ir jāmeklē partneri. Vislabākais būtu, ja Rio mums izdotos vienoties par konkrētiem mērķiem, kurus mēs varētu arī izpildīt lai nebūtu tā, ka būtu kaut kāds vājš un pašķidrs rezultāts. Mums ir jāmēģina runāt par konkrētiem, izmērāmiem rezultātiem un arī par laika termiņiem, kuros tos sasniegt. Tas pats attiecās arī uz cīņu pret klimata izmaiņām. Un tas attiecās arī uz citiem sektoriem, jo Rio konferences nodarbosies samērā plašu tematisko klāstu. Tam ir nepieciešama arī informācija. Mēs runājam par tā saucamajiem ekoloģiskajiem rēķiniem, un tādas sagatavot vajadzētu arī globālā līmenī. Vai jums ir kāda informācija par to, ka Rio tiks runāts arī par ekosistēmu kapacitāti un par to, cik lielā mērā šo kapacitāti var piesātināt? Un vēl es vēlētos uzdot jautājumu, kas šeit jau izskanēja, bet atbildi mēs nedzirdējām. Vai tiešām nevajadzētu iesaistīt eh, pilnīgi visus spēlētājus? Piemēram, Rio 92. gadā bija iesaistīti arī vietējie spēlētāji. Atcerēsimies, ka. Daudzās valstīs ir izveidota vides reģionālā darba kārtība. Priekšsēdētājs. Paldies! Judita Merkis un pēc tam Prodikurks. Judi, Judita vispirms. Paldies! Es jau vēlētos pateikties savam kolēģim par uzdoto jautājumu un vēlētos pateikties arī komisijai un padomē par jau dzirdētajām atbildēm. Uzreiz vēlētos pateikt, ka šī informācijas lapiņa par eh, Rio 20 ir tāda ārkārtīgi audzinoša. Mums vajadzētu, mēs varētu. Man tas viss uztrauc un uztrauc lielā mērā. Ir atlikusi vēl tikai trīs ar pus mēneši līdz tā saucamajai līdz tā saucamajai pasaules katastrofai, un patiesībā trīs ar pus mēneši, vai te tas ir daudz? Uh, vai tiešām mums izdosies vienoties un šajos 3,5 mēnešos apvienoties savā gribā un vēlmēs. Es uzskatu, ka centieni jau ir labi, un es tiešām ceru, ka Rio konference nesīs kādus rezultātus, lai nebūtu tā, ka mēs varētu, mums vajadzētu, mēs drīkstētu. Es vēlos redzēt konkrētus, izmērāmus, taustāmus rezultātus, kurus mēs varam arī pēc tam pārbaudīt. Jo šobrīd mēs strādājam pie veselas virknes jautājumu arī Eiropas Savienības līmenī, un kāpēc gan ar tiem nestrādāt arī pasaules līmenī? Ne tikai Patočņika kungs vai Piebalga kungs par to ir runājis, arī Hedegārdas kundze ir uztrā, uzstājusies ITRA komitejā un jau pagājušajā gadā teica, ka Rio galvenais uzsvars tiks likts uz energo ilgtspējību. Tā ir dievīga iniciatīva un tas būtu tikai un vienīgi nožēlojam, ka ja mēs atšķaidītu šo te mērķi ar daudziem un citādiem maziņiem citiem mērķīšiem, tad tas būtu nožēlojami. Vai tiešām mums nevajadzētu šeit eh, mēģināt apvienot visus zīmolus pasaulē? Tātad eh, ir eh, vesela virkne tā saucamo ekoloģisko marķējumu un citu zīmju. Tātad varbūt kā mums vajadzētu rast sistēmu, saskaņā ar kuru patērētājiem vai jebkuram iedzīvotājiem būtu skaidrs, no kurienes tas nāk, kādas ir izmaksas, kāds, kāda ir ietekme uz vidi, tādu savu veidu korporatīvo attieksmu un sistēmu, kas visiem ļautu saredzēt, kas ir ražojams un kas ir produkts. Tas būtu vienkārši, ri, tas būtu vienkārši lieliski, ja būtu savu veida marķējums, kurā parādītos, es nezinu, zvaigznīšu sistēmā vai, vai, vai dzērvīšu sistēmā, tas, ko šis produkts sevī satura. Un varbūt, ka mums vajadzētu varbūt izveidot savu veidu daudzpunkts, daudzpunkts, daudzpunkts godīgums sistēmu, jo daudz jau šeit tiek runāts par izcelsmi un par izēvielu izcelsmi. Un arī par to, kas notiek ar izēvielām un kā tās nonāk līdz mums. Un visbeidzot, es personīgi uzskatu, ka Rio beidzot ir jākļūst par mikro vēlmi izpildītāju. Tātad. Um, mēs runājam par makrosistēmu starp dažādām valstīm un pat starp kontinentiem, un es uzskatu, ka Rio beidzot ir jānolājas uz zemes. Rio ir jārunā par to, kā konkrēti var palīdzēt katram atsevišķam iedzīvotājiem un kā konkrēti, piemēram, var uzlabot kādu konkrētu Āfrikas iedzīvotāju dzīvi, viņam piegādājot enerģiju un citus labumus. Tātad konkrēti priekšlikumi mikro līmenī, iedzīvotāja līmenī un nekādi globāli visuma risinājumi. Ja mums tas izdotos, tas būtu vienkārši dievīgi. Lielas paldies, Čudis Merkis, Vitorija Proti un tad Pēterlīze. Paldies, priekšstādātāji, saka Proti kungs. Es domāju, Rio plus 20 ir iespēja, kur mēs nedrīkstam palaist garām. Jau 1992. gada Rio sanāksme bija ļoti būtiska, jo tā arī iezīmēja izmaiņas e, domāšana attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, piemēram. Tur parādījās arī ilgspējības ideja. Es domāju, mums tagad ir pamats būt drosmīgiem, jo īpaši tagad, jo mums tiešām ir nepieciešama, nepieciešama zināmas koncepcijas un jāizdara zinām pamat soļi pamat izvēles. Runājot par pamat izvēli, mums ir pavisam skaidri jā, jāskaidro, par ko īsti runa. Mums pašiem ir skaidri jāzina, jo viņpus IKP vispārējā izpratnē mums vēl ir jāapzinās, kas šeit ir reāli likts uz spēles, ko nozīmē viņpus IKP bez IKP. Kādas ir šīs jaunās koncepcijas? Mums ir no jauna jāsaprot, kāda ir mūsu civilizācijas loma. Zinām, pamatprincipi ir piemēram tādi, ka individuāla persona ir bijusi visa centrā un ka tā ir jāsniedz ieguldījums sabiedrības eh, attīstībā. Šīs ir divas pamatlietas. Mums ir jāuzsver arī līdztiesības aspekti, Tie ir ļoti svarīgi. Tātad līdz šim mēs skatījāmies uz lietām no ūdens viedokļa, kad mēs runājam par šī lietām. Tātad, ka visiem ir jābūt pieejai ūdenim. Taču šo problēmu atrisināt ir grūti, vēl ir arī problēmas ar enerģiju. Te ir saikne ar visiem citiem dabas resursiem. Mūsu rīcībā nav nekādu ārēju eh, mērvienību. Mums vienkārši sistēmas ietvaros jāskatās, kā indivīdi, kā visiem ir pieeja eh, vispārējiem labumiem. Mums ir eh, jānodrošina to, ka mm. zemes un citi dabas resursi netiek noplicināti Ja mēs turpināsim šādu noplisināt šos resursus, tad tas nestiprinās mieru pasaulē, tad te mums ir jāraugās solidāri jo tas ir kohēzijas pamats stūrakmens mūsu sabiedrībā, jo tas tad nodrošina arī mūsu sabiedrībai iespēju panākt vienošanos globālā līmenī. Gribu pateikties padomēji un komisijai par viņu īstenoto, īstenoto darbu un esmu jūsu rīcībā, lai dotos kā delegāts uz Rio plus 20. Esmu gatavs specifiski paraudzīties, e, kā var definēt šādas koncepcijas jaunas priekšlikums. Taču mums jābūt tiešām drosirdīgi, drošsirdīgiem, kā jau es sacīju, nākot klē ar saviem priekšlikumiem, jo tikai šādā veidā būdam drošsirdīgi, bezbailīgi, mēs īsteni varam kaut ko mainīt, būt tādi kā cēlmlauži, nodrošinot attiecības, kas atrisinās gan no vietējā līmeņa līdz pat starptautiskai. Pēters Līzi, tad karš ļūtē nu, Pēter Līzi lūdzu. Jā, liels paldies priekšstādātājs, paldies priekšstādā, paldies komisijai, paldies padomē. Divi konkrēti punkti no manas puses. Pirmkārt, ir jautājums par to, vai mēs vēlamies ANO. Uh, Uh, ieraudzīt atsevišķu vides organizāciju. Un pirms vairākiem mēnešiem man bija iespēja par to runāt ar uh, Štainer kungu, un viņš piedāvāja neap, mm, pilnīgi neapsirdama ar, argumentu. Mēs strādājam ar Pasaules veselības organizāciju. Protams, pastāv problēmas ar veselības, uh, Pasaules veselības organizāciju. Tur nav viss situācija programma, nav perfekta situācija Mēs vienkārši gribam nevis uh, pilnīgi izslēgt šo organizāciju, bet vienkārši to uzlabot. Veselības ministri no visām uh, valstīm uh, sanāk kopā un tad vienojas, ko reāli var uzlabot. Uh, protams, ka te ir vēlams kaut ko uzlabot, taču nevar, uh, taču neviens nepiedāvā vispār šo organizāciju likvidēt. Un tad uh, sanāk kopā, sagatavo uh, secinājums, un es domāju, ka vīde ir pelnījis to, lai mēs veltītu arī līdzīgu organizāciju tieši tai. Un e, tas arguments, ka šādas organizācijas e, netik labi strādā, e, nav pietiekoši labs, lai vispār neveidot nekādu vidas organizāciju. Protams, ka te vienmēr ir kaut kas uzlabojums. Vides organizācija tieši nodarbotos eh, ar vides jautājumiem, un es piedāvāju, lai mēs enerģiski iestātos par šīs organizācijas izveidi. Otrkot, eh, es eh, mutis, rakstiski un arī mutiski. Esmu tagad dzirdējis, ka mums ir jāiesaista tādas valstis kā Gvatemāla, kas ir gatavas iesaistīties. Šī valsts man labi pazīstama, es tur esmu ilgāk laikā ārsts strādājis. Daudzas valstis eh, arvien vairāk apzinās, ka ir nepieciešama ilgspējīga attīstība, taču tajās valstīs, kurās situācija ir ļaunāk nekā Eiropas Savienībā, ministri savā starpā nerunā. Uh, bija sanāksme pirms nedēļas ASV, Ķīna un arī Gvatemala piedalījās. Tur bija runa par mm, aviācijas izmešiem un tad vienkārši viss uh, Gvatemāla negribēja piekrist, un tad viss bajuka. Un mm, daudziem vispār nebija nekāds jausmas par to, ka šādas problēmas pastāv. Un ja jūs pajautāsiet Gvatemālai, kas piedalīsies Rio plus 20, vai tā ir gatava pārtraukt savu retoriku, Tātad eh, mums ir skaidri jāsaprot, ka mēs esam pret šādu destruktīvu attieksmi. Katrā ziņā te nav eh, izvēršama nekāda argumenta pret Eiropas Savienību. Paldies! Pāruš Ļuters un tad Mirslavotski. Paldies! Jūs pieminējāt vārdu zaļā ekonomika. To bieži piemin un tomēr dažādiem cilvēkiem tas nozīmē dažādas momentus. Uh, Tā tad eh, zaļās, ekon, ekon, zaļā ekonomika, tas nozīmē ekonomiskā izaugsme ar zaļiem instrumentiem, vai tas nozīmē ekonomika, kas balstās tikai un vienīgi uz kredītiem, vai tas nozīmē no tehnoloģiskā viedokļa zaļāka ekonomika. Diez vai tas atrisinās tos izaicinājumus un problēmas, ar kuriem sastopamies. Manuprāt, zaļa ekonomika ir tāda, kura ne tikai no. E no ekoloģiskā viedokļa ir ilgtspējīga, bet arī no globāla solidāra viedokļa ilgtspējīga. Ja situācijā, kurā visnabadzīgākajām valstīm arī būs pieejami pasaules resursi un mēs ar tiem dalīsimies. Tas nozīmē, ka ekonomiskā izaugsme, kas ir balstīta uz ekonomisko izaugsmi, tad eh, jauna darba vietu radīšana uh, bieži vien ir saistīta arī ar kapitāla investīcijām. Bet eh, pasaulē tas nozīmē to, ka ja ekonomiskā izaugsma notikt pēc patreizējiem Schē, pēc patreizējām schēmām, tad tam ir nepieciešams arvien papildus jauni resursi. Manuprāt, ko nozīmē šī zaļā ekonomika? Ja jūs domājat tikai papildus resursu izmantošanu, tad es vēlētos paskaidrojumu. Un, manuprāt, tam ir nepieciešams iekļaut arī sociālo dimensiju. Paldies! Un tagad lūdzu Miroslavs Uskijs un tad Sadrīna Beljē. Lūdzu! Jā, paldies priekšsēdētāji! Mēlos norādīt uz to, ko teica Karls Liters, kad viņš runāja par zaļo ekonomiku, un viņš teica, ka, ka tā ir Tā ir jābūt absolūti skaidrai, tā lai tiešām katrs zinātu, par ko mēs runājam. Ir, ir svarīgi tiešām visas lietas, ko mēs šeit runājam, pareizi definēt. Pēc būtības mēs runājam par ekonomiku, kas zināmā mērā ir tāds uzdevums mums. Tā ir ekonomika, kas nav vienkārši tādu bagātu cilvēku ekonomika un kas turpina attīstību, um, pasliktinot ekoloģisko stāvokli. Tāda, at, tādu at, attīstību nedrīkstam pieļa, pieļaut. Tāpēc vēlos uh, pateikties par uzdotajiem jautājumiem, jo, manuprāt, šādā veidā mēs varam diskutēt. Es tiešām vēlos teikt, ka šajos jautājumos ir zināms vārds, kas atkārtojas, un tas ir vārds nodrošināt jo ir tā, ka nu nevar globālajā līmenī neko nodrošināt. Mēs varam veicināt, mēs varam stimulēt, mēs varam palīdzēt, bet nodrošināt jau mēs neko nevaram. Nu kā, piemēram, mēs varam nodrošināt reformu kādā starptautiskajā organizācijā vai vēl kaut kā. Jo, protams, Eiropas Savienība ir uh, svarīgs uh, dalībnieks, jeb kādā starptautiskā darbībā, bet mēs neesam te ne karalis, ne ķēniņš, ne vēl kaut kas, līdz ar to nevar tā rīkoties. Um, Vēlos arī teikt, ka politika, par ko mēs šobrīd runājām un par ko mēs runāsim attiecīgajā konferencē, ir svarīga, lai uh, šai, šai politikai būtu lokāls akcents jo mēs runājam par lieliem spēkiem un atkal un atkal jārunā par ilgspējīgo attīstību, bet kamēr mums nav konkrēta priekšlikuma, konkrētas ceļakārtes par to, kā to visu var tiešām dabūt gatavu, tad es varu teikt, ka mūsu līdzdalība konferencē būs dekoratīva. Mm, dažas lietas, par ko, manuprāt, ir vieglāk realizēt arī jaunatīstības zemēs, nu, piemēram, attiecībā uz uh, ekonomikas attīstību, piemēram, uz to, ka ir nepieciešams izmantot atkritumus, pareizi apsaimniekot, tad uh, nodrošināt attīrītu ūdeni. Un noteikti jūs visi saprotat, uh, tie no jums, kas ir bijuši tādā, kā lai saka, paradīzē uz zemes, kādā tropu salā varbūt, un jūs būtu noteikti bijat ļoti pārsteigts, cik ļoti tur īstenībā ir netīrs. Piesārņots. Ir skaidri, ka mums ir uh, paralēli jāmeklē gan iespējas uh, nodrošināt jaunas darba vietas, bet arī paralēli um, dabas attīrīšana. Nu, piemēram, Indonēzija vai Malāizija cilvēki varētu parūpēties par sava ūdens kvalitāti un savas vides kvalitāti. Tāpēc, manuprāt, priekšlikumiem ir jābūt absolūti precīziem, skaidriem, konkrētiem, tā lai var ilgtermiņā to visu arī realizēt. Mēs varam visi vienoties par to, ka mēs vēlamies reāli rīkoties skaidrs, ka Eiropas Savienība nevar vienkārši izskaust nabadzību visā pasaulē. Lielas paldies, Miroslav Ulski, un tagad lūdzu Sadrīna Beļie. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos izteikties īsi, jo mani kolēģi jau visi ir izteikušies. Man ir bažas tāds pašs, kā pauduši arī citi, par to, ka nav skaidru mērķu, nav nekādu konkrētu apņemšanos. Uh, padomes un komisējas atbilde patiesībā neko skaidri mums nav pastāstījušas, uh, kas gaidāms no šī, šīs lielās konferences. Šodien mēs gribētu, lai gan padomas, gan komisijas nostājā uh, būtu kaut kas tāds, kam ir nozīme starptautiskā līmenī. Divi pamatjautājumi līdz ar to, kādas ir garantijas tām, kādas mūsu rīcībā ir garantijas, kāda ir definīcija šai zaļajai ekonomikai, un tad, kā norādīja Šliterkungs, kāda ir mūsu solidaritāte, iestājoties par ilgspējīgu attīstību, tas ir svarīgs elements. Uh, Uh, un Eiropas parlaments savā rezolūcijā uzsvēra šo te ilgspējīgās attīstības mm, definīciju un apņemšanos, kas tad ir jāiekļau 2011. 2012. gada jūnija sanāksmē. Tad, un vēl kāda ir reāla uh, situācija lai izveidotu šo starptautisko vides organizāciju, kāds būs tās status, kādu uh, status, tās budžets un tās misijas, gribētu papildu paskaidrojums tam. Paldies! Dank, Frau. Paldies, Beliekundze! Tagad visi deputāti ir izteikušies, kas to gribēja. Manuprāt, tiešām bija ļoti pareizi, ka mēs dažus no šiem jautājumiem arī uzdevām un tad mēģinām saprast, ko mēs īsti nozīmē, piemēram, ko īsti nozīmē zaļa izaugsme. Un tad, kad mēs starptautiskajā konferencē runājam, tad varbūt mēs varam arī tiešām pārveidot savu uh, terminoloģiju tā, lai visiem ir skaidrs, un arī, lai skaidrs ir mūsu sarunu partneriem, par ko mēs runājam. Tiešām mēs runājam par pavisam praktiskām lietām, mēs runājam par ļoti konkrētām konkrētiem jautājumiem, nu, piemēram, par ETS un uh, gaisa satiksmi. Bieži vien uh, tiek runāts par ļoti skaistām lietām. Um, gaisa satiksmes konferencēs, bet tad, kad ir jārunā un jārisina ļoti konkrētas lietas, tad nekas jau nenotiek. Manuprāt, arī visi šie jautājumi ir jāiekļau. Jautājums par institūcijām. Jā, manuprāt, arī tur ir jāturpina darbs. Jautājums ir komisijai. Kā ir ar ārlietu dienestu Eiropas Savienībā? vai ārlietu diena šeit ir iekļauts, vai saskaņā ar Lisabonu, kā jau viņi ir jauna un ļoti laba institūcija, kā ir ar klimata vides politiku un, un šo politiku iekļaušanu starptautiskajā līmenī, ir ja īpaši starp konferenču laikā. Nu, piemēram, kad mēs runājam par diplomātisko korpusu, vai varam teikt, ka šeit ir tādi diplomātiskie centieni attiecībā uz vides un klimata um, aizsardzību jo konference ir konference, bet kā ir starp konferenču laikā? Uh, vēl jautājums ir, kas par to maksā. Ir ļoti svarīgi uh, zināt, kā lietas tiek virzītas, piemēram, dažāda veida apņemšanās, dažāda veida priekšlikuma, un kas par to visu maksās. Un cik lielā mērā no komisijas puses un no padomes puses stratēģija tiek ar nodrošināta ar finansiālo segumu. Tāpēc ir lūgums komisija Līdz šīm varu teikt, ka tradīcija bija ļoti veiksmīga, jo Eiropas parlamenta delegācijas bija ie, iekļautas uh, pilnīgi, un ņemot vērā šo konferenci, jo mums galu galā šeit jāstrādā ar likumdošanas iniciatīvu, ar likumdošanas aktiem, tāpēc arī mūsu komitejas vārdā es jūs sirsnīgi lūdzu jūs uh, iekļaut pēc iespējas ātrāk mūs. Un tas ir mūsu uzdevums šeit. Mums ir 11 uh, dalībnieki Rio. Un, protams, jāmeklē arī sinājums attiecībā uz uh, atsevišķām pozīcijām. Un šeit mums ir trīs institūcijas. Un mana pieredze ir tāda, ka tad, kad parlamenta deputāti uh, runā savā starpā, tad daudzos gadījumos viņi var uh, daudz labāk paskaidrot uh, savu nostāju, arī savu attieksmi terminoloģiju. Tāpēc arī lūdzu mūsu Envi komitejas delegāciju iekļaujiet pēc iespējas ātrāk arī brīfingā un sadarbībā un tā tālāk. Un, protams, šo lūgumu izsakām arī uh, prezidentūrai, kas šobrīd ir pie varas. Manuprāt, tikai tādā veidā mēs varam kaut ko reālu panākt un, protams, panākt labus rezultātus. Un vēlreiz Mēlos ļaut izteikties komisijai nobeigumā un padomēji. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšstādātāja kungs. Paldies par daudziem komentāriem un reakcijas apliecinājumiem. Līdz ar to komisija tagad ir pārliecināta par to, ka parlamentum ir tās pašas bažas, kas ir komisijai, tātad runa par konkrētiem praktiskiem rezultātiem. Tas ir skaidrs vēstījums. Ar jūs atļauju atbildēšu uz vairākiem jautājumiem, kas šeit izskanēja. Pirmkārt, jautājums bija par to, kā mēs vadām sarunas, vai komisija, vai padomi, vai Eiropas ārējās darbības dienas sadarbojas šajā sarunās. Es jums varu sacīt, ka sadarbība mūsu vidū ir lieliska. Mēs sadarbojamies ļoti cieši ar prezidentūru, protams, izmantojot oficiālos kanālus, bet arī neoficiālas sarunas. Mēs esam izveidojuši kopā sarunu vadīšanas grupu, to veido komisijas pārstāvji, delegācija Eiropā no ārējās darbības dienesta puses un arī padomas pārstāvi. Tātad šādā veidā mums ir grupa un mums nav pārāk daudz laika jā, jāveltī iekšējām sarunām. Un mēs, protams, saprotam, kā arī eh, Eiropas parlamenta delegācija vēlas būt labi informēta pirms šīs sanāksmes. Un nav nekādu problēmu brīfingos uh, mums uh, dalīties ar informāciju ar Eiropas parlamenta deputātiem. Katrā ziņā mēs šo jautājumu nopietni skatīsim. Runājot par otro jautājumu, par attīstības valstis, valstīm un G77 vai uh, Durbānā notikusī šķelšanās starp G77 var tikt izmantot tā, lai mēs rastu partnerus G77 valstu vidū. Protams, mēs to varam izdarīt. G77 nevēlas, lai val, katra valsts valk savā virzienā, taču reāli tas tā notiek un Āfrikas valstis attiecībā uz Rio ir ļoti tuvu Eiropas savienības nostājai. Patiesībā 62 Āfrikas Savienības valstis ir pieņēmušas tādu nostāju, kas ir ļoti tuva Eiropas Savienības pozīcijai. Taču tas attiec ne tikai uz Āfrikas valstīm, ir arī e, daudz dažādu nokrāsu G77 valstu vidū. Taču te ir jāvienojas par eh, mazāko kopsaucēju, par to parasti vienošanās notiek jau iepriekš. Tas no Eiropas saimnības viedokļa ir tāds konservatīvs pasākums. Mans kolēģis Mikel no Dānijas izteicās par Ņujorku, eh, par to, ka mm, diplomātiem, kas strādā Ņujorkā, nav jābūt vienīgajiem, kas piedalās sarunās. Te ir runa tiešām par to, ka ir nepieciešams šajā procesā izveidot ātru politisku vadību. Amatpersonas un diplomāti parasti nevar spērt būtisku soļus uz priekšu, un tāpēc iestādēm, tā skaitā arī Eiropas parlamentam, no šī brīža ir eh, jāiesaistās un tā darbība būs būtiski svarīga. Patiesībā jau šorīt visa Eiropas eh, komisija, ne tikai Piebalgs un Potočņiks kungs runāja par Rio un mm, izplatīja informāciju, es domāju, jūs uz to atsaucāties, kādai jābūt ir politiskai iesaistei kādiem, kāda stimuli ir jāsniedz šīm sarunām. Šīs četras prioritātes, kuras pieminēju, ir, būt, ir bijušas centrāli svarīgi šajās debatēs. Un tās arī nodrošina pārtikas drošumu un arī nabadzības izskaušanu. Ja jūs mazināt dabas resursus, tos pakalpojums, kas balstās uz eh, dabas resursiem, tad visvairāk cieši tieši nabadzīgie cilvēki, jo īpaši attīstības valstīs tā tad nabadzības izskaušanas darba kārtība un darba kārtība saistībā ar pārtiks nodrošinājumu arī būs prioritāts Rio sanāksmē. Šis nulles projekts, neapšaubāmi varu jums tikai piekrist, ir pārāk nekonkrēts. ANO iestādes šādā veidā mēģina sagatavot apmēram 6000 lapas pušu, kas uh, ir visnotaļ uh, atšķirīgos ieskatos, un tāpēc arī konkrēta virzība šajā dokumentā nav novērojama, un pie tā vēl ir jāstrādā tuvākajās nedēļās. Daži konkrēti jautājumi, kas tika uzdoti, piemēram, bija runa par to, ka nepieciešams Mm, tālāk virzīties informācijas ziņā un uh, mm, atskaitīšanās ziņā. Un viss jautājums par to, kā mēs varam izmērīt progresu, nekas nav panākams, ja reāli nav nekādu konkrētu rādītāju, pēc kuriem var spriest. Šīs debats, protams, ir intensīvas un dažas jau šai ziņā ir labāk sagatavots, lai ar tām nāk klajā sarunu gaitā, taču tagad ir pienācis īstais brīdis nāk klajā ar uh, konkrētām idejām un, protams, ka mēs mm, tās ņemsim vērā sarunu gaitā. Un tad eh, šī zaļās ekonomikas definīcija. Es domāju, ka jau pastāv izpratne par to, ka mums jārunā par zaļāku un iekļaujošāku ekonomiju, ekonomiku. Tādā veidā mēs nodrošinām, ka netiek atstāt novārtā sociālā puse. Un mēs, kā Eiropieši, šeit ziņā esam labākā situācijā to iekļaut mūsu politikā, jo, ja jūs paraugāties uz pārējā, uz pārējo pasauli, tad redzams, ka tieši Eiropas Savienībai šai ziņā ir pieredze ar sociāli-ekonomiskām politikām. Bet, protams, kā definīcija, ko mēs īsti domājam ar šo ekonomiku, ir būtiski svarīgi. Būtībā mēs piemērojam mūsu ekonomisko attīstību, uh, globālo iespēju reālajai situācijai un sociālajai situācijai. Būtībā to nozīmē šī zaļā ekonomika. Un iespējams vēl nobeigumā gribētu izteikties par finansēšanas stratēģiju. Kā mēs risinām īstenošanas uh, līdzekļu jautājumu? Šis jautājums jau ir atainojies sarunās, uh, te bija runa par atbildības jomu. Es domāju, ka mūsu vēstījums uh, gan oficiāli, gan neoficiāli ir bijis pietiekoši skaidrs. Nav īpaši liels vēlms meklēt pas, taču mēs varam izskatīt pirmkārt to, kā mēs varam virzīt mūsu resursus labākā veidā, un, protams, ka eh, turpinās debats par oficiālo attīstības atbalstu nākošajā perspektīvā, vai labāk te būtu jāpievērš uzmanība vismazāk attīstītiem valstīm. Uh, taču skaidrs, ka ar to vien nepietiks. Par to nav nekādu šaubu. Ar to nepietiks. Nevar būt nekādu ilūziju par to, ka kāds cits par kaut ko maksās, tad, ja kāds kaut ko grib darīt. Saistībā ar šo pārēju, katrai valstī ir sociāla ekonomiskas intereses virzīties šajā virzienā. Un jā, jāsaprot, kurā jomā nepieciešama palīdzība, lai eh, audzētu kapacitāti. Šāda ir finansēšana stratēģija, un tieši šī iemesla dēļ mēs ļoti smagi strādājam pie tā, lai starptautiskās finanšu institūcijas atbalstītu šos centienus. Un uh, pastāv nepārprotama izpratne par to, ka mums ir resursu bāze. Tagad Eiropas Savienība ir nepārprotam apstiprinājusi savus oficiālās atbalsta, oficiālās uh, attīstības palīdzības mērķus, bet, protams, ka tas neatrisinās pārejas periodu problēmas, un tāpēc mums ir jāmobilizē citi valsts un privātie resursi, lai nodrošinātu investīcijas pārējai. Nu, ar to tad es pat labi nesmu atbildējis un atstāšu vēl iespēju izteikties kolēģim. Paldies! Liels paldies! Un tagad lūdzu padomi. Hansen kungs. Thank you, Mr. Chairman. I'll do this very short. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Runāšu lakoniski. Arī no prezidentūras puses vēlētos izteikt pateikties visiem par izteiktajiem komentāriem un arī uzdotajiem jautājumiem. Man ir vēlreiz jāatkārtojās un, protams, ka mums ir lieliska sadarbība ar komisiju un no prezidentūras puses mēs mēģinam izveidot tādu komandu, kas sarunās runāt vienotā balsī un kas sarunās būt spēcīgi savā platformā. Uh, Protams, kā prezidentūra mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai sadarbotos arī ar jums, godātie deputāti, kad tas brīdis būs pienācis. Tātad patiesībā man ir jāatkārto jau Makals kunga teiktais, un varbūt es atbildēšu uz vienu padomēju uzdoto jautājumu. Vai mēs esam pārliecināti, ka šonadēļ un nākamnedēļ padomi tiešām runās vienotā balstī un mēģinās uh, apvienot, padu, apvienot eh, visus eh, jautājumus, kas var būt Eiropai? Jā, mēs esam. Kā jau es teicu, nākamajā nedēļā mēs organizējam neformālu vides ministru Eh, samitu, un mēs esam pārliecināti, ka tur mēs runāsim arī par zaļu ekonomiku. Detaļās varbūt šobrīd neiedziļināšos, un tomēr es jums varu jau šobrīd atklāt, ka mēs runājam par iekļaujošu zaļo ekonomiku, tātad tādu zaļo ekonomiku, kurā runa iet arī par sociālo dimensiju. Paldies! Dank, Paldies, Hansenkungs! Un tagad lūdzu vēlreiz dodu vārdu autoram. Lūdzu, Gebrenkungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī komisijai un padomē. Es domāju, ka mūsu darba kārtība ir diezgan līdzīga. Nu, es nezinu, varbūt šeit zināmā mērā ir tāds tā kā m, mm, ambīcija trūkums, bet varbūt tā nevar teikt. Varbūt jūs vienkārši tā ļoti realistiski vērtējāt iespējas, un jūs saprotat, ka tagad ir tā vajadzība politiski iejaukties un tā, un tas nozīmē, ka Eiropas Savienības līderiem e, ir jāiejaucas, respektīvi, dalību valstu galvām. Un tas nozīmē arī to, ka dalību valstu vadītājiem ir jābūt ar pienācīgu apņemšanos un um, Mani tiešām interesē, kādi būs secinājumi Eiropa padomē, kas būs nākamajā piekdienā. Nē, esmu pārāk optimistiski noskaņots, ja es pareizi atceros, kāda bija secinājumi padomē līdz šim, respektīvi bio dažādība un resursu efektivitāte, tad varu teikt, ka ja mēs vēlamies labu Rio plus 20 samitu, tad nebūtu pareizi par zemu novērtēt tās iespējas, kas mums ir 20. jūnijā, kā arī iespējas un vajadzību mm, nonākt pie labās starptautisku nolīguma attiecīgajā samitā. Vēl viena lieta, klausoties jūsu komentārus un sarunu par sarunu gaitu, tad, manuprāt, Brazīlija, kas ir valsts, kas uzņem konferences, varētu šeit spēlēt svarīgu lomu. Mm, jautājums ir, vai mēs, kā Eiropas parlamenta deputāti, varam kaut ko izdarīt, lai Brazīlija, uh, Brazīlija ietekmētu. Nu, konkrētāk, mums taču katram ir savs sadarbības tīkls, un mēs varam attiecīgi izmantot uh, mūsu rīcībā esošajās svirās, sviras tā, lai mēs varētu uh, nodrošināt arī valdību mm, tādu labāku attieksmi. Vēl viena lieta par jūsu sarunu komandu. Uh, tagad ir padome un uh, komisija ir kopā. Esmu ļoti gandrīz, protams, par to, ir, ka, ka ir Dānijas prezidentūra tagad ir pie varas. Taču tad, kad mēs runājam šeit par politiskiem līderiem, tur savukārt ir lielie ego pie galda sēdēs. Kā tad jūs varēsiet savākt veiksmīgu sārunu komandu tajā brīdī, kad jums būs jārēķinās gan ar komisijas pre prezidentu, gan arī ar va valstu vadītājiem. Nobeigumā vēlos teikt, ka novēlu jums tiešām veiksmi un lūdzu sarunu gaitā esiet pat vēl ambiciozāki. Un tad nobeigumā varbūt mēs varam kaut ko tā palūgt, jūs varētu turpmākajos gados mums sūtīt rakstiskus, rakstisku aktuālu informāciju tā, lai mēs zinātu, kas notiek. Paldies! Liels paldies! Gerbrandī kungs, manuprāt, tiešām bija ļoti labi, ka mēs varējām šo diskusiju noturēt par konferenci. Manā, mans priekšstats šobrīd ir tāds, ka vēl ir iespējas mazliet manevrēt attiecībā uz sagatavošanas pasākumiem, un es tiešām ceru, ka šeit no samita būs ļoti konkrēts signāls. Šī ir, šis ir gadsimta jautājums, ja īstenībā tiks atrisināti daudzi jautājumi gan par klimatu, par vidi, un manuprāt šeit iespēja kļūst ar vien sašaurinātāk, un tāpēc, ja mēs Eiropas Savienībā vēlamies tiešām kaut ko panākt, tad turpmākajos mēnešos visās trīs institūcijās mums ir jāstrādā ļoti nopietni tā, lai gala galā mums būtu labs rezultāts, tā, lai jūnijā uh, Rio mums būtu laba, veiksmīga, saturīga konference. Iepriekšējās konferencēs mēs jau varējām redzēt, ka nevisai varbūt labi veicās, e, piemēram, par kop konferencēm. Nu, piemēram, tad, kad es runāju ar saviem vēlētājiem un runāju stāstu viņiem par konferencēm un tā, es varu teikt, ka daudz cilvēki nav īpaši pārliecināti vairs par to, ka mēs tiešām varam kaut ko panākt. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs paši sev apsolam, ka turpmākajos divos, trīs mēnešos strādāsim ļoti, ļoti nopietni un, protams, izskatīsim visas potenciālās stratēģijas. Un tad sadarbībā ar komisiju, ar Dānijas prezidentūru panāksim risinājumu pēc Rio konferences, jo es vēlos teikt, ka mm, neveiksmīgas konferences mēs vienkārši vairs nevaram atļauties. Lielas paldies tagad par visiem par diskusiju, uzskatu to par produktīvu un nu, gaidīsim, kāda būs konference Rio. Nākamais darba kārtības punkts 13. Un šeit mutisks jautājums, ko uzdeva kolēģi Beļie Un vēlos teikt, ka šeit mums klāt ir televīzijas komanda no trešās Francijas televīzijas, un tāpēc arī lūdzu runāt par šo jautājumu, par ko tagad tiek plaši diskutēts Eiropā, un lūdzu Sandrīnu Beļie. Merci, monsieur le président. Je vais prendre Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēģināšu izteikties pēc iespējas skaidrāk, tādā savā veidā, didaktiskā veidā. Man tīri labi patiktu, uh, ja vīdes komiteja būtu atbildīga tāpat kā, piemēram, eh, attīstības komiteja vai interkomiteja par atzinumu izstrādi lai mums eh, tiktu jautāts, kādas būs sekas šim te um, starptautiskam uh, nolīgumam saistībā ar uh, viltošanas novēršanu. Tāda akta ir aktuāls uh, temats jau vairākas nedēļas, arī Eiropas parlamentā par, to, par mēs to runājam. Te ir daudz runas par to, kā tas ietekmē internetu izmantošanu, par to, ka šis nolīgums iespējams nav atbilstošs uh, pamat, Eiropas pamatiesību hartas uh, prasībām par pamatiesību aizsardzību, bet Ir vēl arī citi aspekti. Šis teksts eh, <clears throat> cīnās ar mm, viltojumiem internetā un pirātismu, ka būtībā šie, eh, šis nolīgums arī skar tādus eh, produktus, kas ir patent, patenta objekts. Un šāds ir mans jautājums komisijai. Taču, ja mēs starptautiskā līmenī gribētu reglamentēt to, kas ir patentējams un kas ne, tas, piemēram, at, attiecas uz medikamentiem, taču tālāk tas attiektos arī uz sēklām, uz e, e, veģetāriem produktiem, un kas tie visi varētu būt patentējumi. Un katru gadu e, Eiropas um, e, patentu organizācijā eh, tiek iesniegtas eh, vairākas prasības par uh, sēklu patentēšanu, un Eiropas Savienības līmenī tiek izsniegt šie patenti. Uh, un patiesībā neviens nebūs pārsteigts, ka šos patentus pieprasījumu par patentiem iesniedz divas lielas organizācijas, tikai divas organizācijas visā Eiropā. Un tad ir jautājums juristiem pretrunu gadījumā, kad ir runa par veģetālā, veģ, par augsēklām, kas tiktu patentētas, un tai pašā laikā arī tām tiktu izsniegts certifikāts par auga aizsardzību, tas ļauj ražotājam izplatīt šīs sēklas un pašu augu. Tātad tādā gadienā, kad uz šādu sēklu attiec gan patents, gan šāda veida certifikāts, tad juristi apgalvo, ka spēkā būtu tieši patents, un tam būtu galvenā nozīme. Eh, tas būtu svarīgāks par šiem te certifikātiem. Mēs zinām, kā sēklu patenti skar Uh, cilvēkus. Mēs zinām, kāda ir situācija 21. gadsimtā. Tas nosaka mm, uh, zemes izmantojumu, pieju uh, un uh, iespēju nodrošināt lauksaimniecības bioloģisko daudzveidību un pārtiks apgādes drošību. Tādā veidā Eiropas Savienības lauksaimniecība ir atkarība no uh, sēklu nodrošinājuma, uh, Un šajā diskusiju brīdī te ir runa par integrāciju un par to, ka sēklas un arī lauksēmniecība tiktu skart no šī akta nolīguma puses. Tad es gribu uzdot jautājumu, Eiro, jautājumu Eiropas komisijai. Vai, vadot sarunas par šo nolīgumu, kādas ir paredzētas, kāda paredzēta pasākuma, kādas ir garantijas, kas tiek nodrošinātas? lai nodrošinātu nākotnē aizsardzību tādu, kādu to līdz šim nodrošina um, auga aizsardzības certifikāts līdz šim, kā tiek nodrošināta bioloģiskā daudzveidība un mūsu lauksaimniecības daudzveidība Eiropas Savienības līmenī un kāda ir paredzēta perspektīva šajā uh, šajā akta nolīgumā mūsu lauksaimniekiem nodrošinot arī pārtikas eh, apgādes drošību. Beļie. Paldies, Beļie kundze! Un tagad lūdzu komisiju. Un komisijas vārdā ir no DigiTrade Damboj kungs. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Komisija vienmēr ir atbalstījusi nostāju, ka aktas nolīgumi jātiec uz visiem, visām intelektuālajām tiesībām, vai tas attiektos uz patentiem, vai uz modeļiem, vai uz geogrāfiskajiem apzīmējumiem, norādēm. Akta ir nolīgums par viltošanas novēršanu īpaši Eh, digitālajā ziņā attiecībā uz mūsu tirzniecību ar trešām valstīm. Tas fakts, ka akta nolīgums attiecas uz visiem intelektuāli, uz visām intelektuālā īpašuma tiesībām atbilst, un tas jau tā arī ir definēts, Eiropas uh, 2000. Uh, Eiropas direktīvā 2000 līdz 48. Eiropas komisijas nostāja ar vienu ir bijusi tieši šāda. Komisija vēlas arī atgādināt godātajai cienījamajai godātajai deputātei. Mēs arī bijām snieguši viņas atbildes viņas jautājumu 167. 2008. Patenti nav iekļauti uh, līguma kriminālajā uh, sadaļā un uh, muitas sadaļā. Akta nav nolīgums, kura mērķis ir noteikt uh, intelektuālo īpašumu. Aktas, akta nesniedz nekādu definīciju patentam un arī intelektuālajam īpašumam. Šīs debats ir pavisam cita veida, tās ir pamatotas. Debats par eh, patentu ir leģitīmas un pamatotas, taču tam nav nekāda sakara ar akta nolīgumu. Akta nolīgums nosaka procedurālus eh, noteikums attiecībā uz uh, administratīviem pasākumiem, tad, ja satiec uz muitas eh, jautājumiem, piemēram, vai civila lietu. Taču akta mērķis nav definēt to, kas ir legāls un kas nav legāls. Šis tiesību akts jau izmanto konkrētus jēdzienus. Akta nolīgumā nekas nav minēts par to, ka šie šīs definīcijas, šī nojāguma nevarētu attīstīties. Akta paredz tikai izstrādāt pasākumus, un tas varētu attiekties arī uz sēklām. Kā komisija jau norādīja, akta tikai paredz eh, nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu, kā tas jau paredzēts kopš 2004. gada. 2004. gada direktīva kas attiec uz eh, intelektuāla īpašuma tiesību ievērošanu, ir tiesība akts, kas Eiropas uh, Savienības tiesību aktos transponē uh, septīto uh, sadaļu. Un tas tā ir vienīgā sadaļa, kas var attiekties uz patentiem. Paldies. Um, Paldies komisija. Neviens cits deputāts nav pieteicies no kolēģa puses. Nu, tad līdz ar to varbūt jūs vēl gribētu. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Tāda rezumējot, es varētu sacīt, ka bažas, atai, kuras atainojas jautājumā, kuras eh, jautājums es uzdodu jau vairākus gadus, tad ir runa par bioloģisko daudzveidību lauksaimniecības jomā. Ja mēs paraugāmies uz akta pieņemšanu, tad patiesībā komisijas atbildi reāli, reāli atbildi nesniedz. Eh, tad akta sankcionēs tikai civilā veidā to, kas attiec uz eh, patentiem. Bet ko tas īsti nozīmē? Ja rīt, piemēram, eh, tradicionāli tiek ievākti, ievākta rāža, kurai gadījās uh, Eh, ka tajā arī pastāv šādi kādi ģenētiski modificētie organismi, kur savukārt ir pakļauti patentam. Tātad nevēlamā veidā tiek pārkāpti noteikumi neapzināti, tad tas nozīmē, ka, ka muita var vienkārši šādā veidā sākt uh, sankcijas civilā līmenī. Un tā tad lauksaimniekam šādā veidā rodas draudi. Jūs arī zināt, kāda ir situācija ar mēdu. Jūs zināt, ka mēdu uh, arī uh, ir uh, kontaminējuši ģenetiski modificētie organismi. Un šodien līdz ar to te ir sākti procesi un tad uh, tiek izvērsts sankcijas jautājums. Uh, kādas būs sankcijas, vai tās neradīs reālas problēmas ekonomikai un arī uh, būs problēma lauksaimniekiem, vairs nebūs brīvas izvēles kultivēt uh, šādu vai citu augu sēklas. Paldies, ja komisija vēl gribētu ko bilst. Tad, nu, tad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos pavisam ātri. Jautājums par eh, civilajiem, mm, eh, civilajām kompensācijām būs eh, tiesnešu ziņā. Tiesneši izlēms, cik lielā mērā šās, šādas civilās kompensācijas ir nepieciešams. Ja mēs runājam par šādu uh, gadījuma kontaminācija, tātad, kad nebija apzināta citu sēklu izmantošana. Tātad līdz ar to kompensācija būtu jāsaņem tam, kurš ir cietis, kura sējumi ir šādā veidā uh, tikuši skarti vai savukārt tā liela, tas lielais uzņēmums, kurš uz uh, e, ģenētiski modificētos objekts ir izstrādājis. Tā tad te būs jāspriež reāli tiesnesim. To neregulē nolīgums. Nobeigumā nu, gribētu sacīt, komisija atkārto un pastāv uz to, ka, akord, eh, ka akta nolīguma mērķis nav definēt intelektuālā īpašuma tiesības. Patenta jēdziens un autorības jēdziens uh, ir pamatoti, te, protams, ir šie visi jautājumi pamatieti, taču uh, Tas nav saistīts ar debatēm par procedūru. Paldies! Paldies par jautājumu atbildēšanu. Nu, un tas nozīmē, ka tālāk nākamais darba kārtības punkts 14. Aromatizēto vīna produktu geogrāfiskās izcelsmes, izcelsmes norādes. Un Bartoloci ir kolēģis, kas uzdeva šo jautājumu. Viņš ir mūsu referents, atvainojiet, un tagad lūdzu. Grazie, signor Presidente, cari colleghi. La... Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi regulas priekšlikums eh, no komisijas puses ietekmē arī mūsu darbu. Tātad eh, mēs vēlamies modernizēt tos nosacījumus, kuras šobrīd atrunā gan definīcijas, gan arī aprakstus, prezentācijas aromatizētajiem vīna izstrādājumiem. Tātad tādiem dzērieniem, kuri balstās uz vīnu un arī tā saucamie drinki ar vīna bāzi. Uh, Tātad šīs regulas nolūks ir uzlabot skaidrību likumdošanas aktos par to, par ko iet runa un ko darīt. Tātad, jā, pilnīgi noteikti šiem produktiem, šiem ražojumiem ir nepieciešama skaidra kvalitātes kritērija un uh, definīcijas. Tam ir nepieciešami tehniski, kvalitatīvi marķējumi, un tas ir vajadzīgs tāpēc, lai tirgus aromatizētajiem vīna produktiem tiktu sakārtots. Tam pilnīgi noteikti būs nozīme gan no klienta viedokļa raugoties, gan no ražotāja viedokļa raugoties, gan arī no lauksaimniecības viedokļa raugoties Eiropā kā tādā. Patiesībā aromatizētie vīna izstrādājumi sastāda būtisku vīna tirgus daļu, pie tām ne tikai kvantitatīvu, bet arī kvalitatīvu. Es kā referents piekrītu komisijas priekšlikuma pamatpostulātiem, un varbūt tiešām, ka skatījums, kāds tas ir atspoguļot šajā tekstā, ir atbalstāms, proti ir nepieciešams pārformulēt regulu, bet ir jābūt ārkārtīgi striktam un skaidram skatījumam uz eh, šiem kvalitātes kritērijiem. Tas attiecās uz tā saucamiem trips nolīgumiem un arī uz līgumiem ar ražotājiem. Jautājums ir arī par tehniskajiem jauninājumiem un jāskatās arī uz jauniem produktiem un ražojumiem, kas parādās tirgu, jo tādus pieprasa paši patērētāji. Un visbeidzot, nevajadzētu aizmirst arī centienus sakārtot šo vīna ražojumu jomu, jo citās lauksaimniecības produktu jomās viss jau ir sakārtots. Ir iesniegts 16 grozījumi, un eh, pamatprincips ir sekojošs. Tekstam ir jābūt eh, saskaņotam, tātad saskaņā ar pirmo un otro punktu, tajos grozījumos runa iet par tehniskiem, eh, tehniskiem uzlabojumiem, tehniskiem varbūt uh, uzlabojumiem aromatizēto vīnu produktu ražošanā. Tātad aromatizācija, alkohola pievienošana, saldināšana un krāsvielu pievienošana, pārtiks krāsvielu pievienošana. Runājot par pārdošanu, tad vēlētos atgādināt ekskluzivitātes principu. Eiropas Savienība šobrīd var izmantot, Eiropas Savienībā var izmantot konkrētu marķējumu, uh, kuru var izmantot tikai konkrētiem produktiem, bet um, pilnīgi noteikti marķējumā un izcelsmes norādēs ir jānorāda konkrēta informācija. Ja mēs raugāmies uz geogrāfiskajām norādēm, tad tās jau darbojās vīna tirgu un tām vajadzētu darboties arī aromatizēto vīnu tirgu, piemēram, norādot vīnogu šķirni, no kuras eh, vīna bāze ir ražota. Tātad aromatizēto vīnu ražojumu nozarē ir ļoti daudz darāmā, piemēram, varētu runāt par daudziem citiem bioloģiskajiem aspektiem, piemēram, kāda enoloģiskā metoda tikusi izmantot un līdzīgi. Ko ar to gribētu pateikt? Ir vesela virkni tā saucamo netiešo atsauču, piemēram, atsaucu uz vermutu. Tā ir parādījusies pielikumos. Uh, Šobrīd ir skaidrs, ka vermut ražošana ir uzlabojusies, vermut ražo daudz vairāk, to izmanto daudz vairāk, un kā vermuta pievienošana aromatizētajiem vīniem, kā to vajadzētu apturēt. Nākamais, kā piemēram izmērīt holesterīna daudzumu vīnā. Ir vesela virkni arī starptautisku nolīgumu, kas attiecās uz aromatizēto vīnu produktiem, kas tiek laista Eiropas Savienības tirgū. Un eh, šajos starptautiskajos eh, nolīgumos eh, ir jau aptrunāts konkrēts laika periods, kādā darbojās tāds vai cits noteikums. Es uzskatu, ka geogrāfiskajām norādēm vajadzētu izveidot vadlīnijas, un nolūks ir tiešām izveidot konkrētus nosacījumus aromatizētajiem vīna ražojumiem. Es piekrītu komisijas izvirzītajam mērķim, un patiesībā uzskatu, ka vajadzētu runāt par šiem jautājumiem, runājot arī par citiem ražojumiem, lai patiesībā šis skatījums būtu tāds komplekss. Tā tad izveidot savu veidā vispārīgās vadlīnijas, visiem ražojumiem. Paldies! Un tagad mūsu ēnu referenti un Mario Perilo būs pirmais. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Šis priekšlikums vienkāršot regulu kuru ir sagatavojusi komisija, es vēlētos pateikt, pateikt, ka savā kopumā šis priekšlikums ir atbalstāms. Un patiesībā tas ir labs kompromiss starp patērētāju un ražotāju un starp dažādiem konkurentiem. Uh, Komisijas galvenais nolūks ir bijis piemērot definīcijas reālajai dzīvei, ņemot vērā pēdējā laikā notikušo tehnisko attīstību un arī materiālu tiesību attīstību un arī starptautiskās tirzniecības uzplaukumu. Un e, būtiskākais šajā priekšlikumā vai lielākais jaunums ir tāds, ka saskaņā ar PVO, Pasaules tirdzniecības organizāciju ir jānorāda, kādas izēvielas ir tikušas izmantotas gan vīna ražošanā, gan arī vīna produktu un tālāk izstrādājumu ražošanā. Un um, par to mēs jau esam šeit runājuši. Jautājums iet par dažādām enoloģiskajām metodēm un par tehnoloģiskajām Eh, par tehnoloģiskajām īpatnībām. Atcerēsimies, ka pēdējos 20 gados enoloģijas metodēs ir notikušas milzīgas pārmaiņas un milzīgi jauninājumi. Un eh, parlaments varētu iejaukties, iejaukties ar pozitīvu zīmu un uzlabot šo komisijas priekšlikumu jaunajai regulai. Tātad mēs varētu nākt klajā ar papildus idejām enoloģisko metožu aprakstam. Uh, Katrā dalību valstī tās ir nedaudz atšķirīgas, un daļai mēs šo uzlabojumu varētu, dar, varētu ieviest ar jauna pielikuma palīdzību un arī pārskatīt jau spēkā esošu likumdošanu. Es vēlētos pateikties Bertolocī kungam par viņa līdzsvaroto priekšlikumu. Ir ārkārtīgi labi, ka jūs pieminiet arī ekoloģiski audzētus vīnus, vīnogas, pareizāk sakot, un ekoloģiski uh, ražotus aromatizētos vīnus. Jau februārī komisija ir izskatījusi ekoloģisko vīnu ideju, un tas ir atbalstām. Un visbeidzot, komentārs par aromatizētajiem vīna produktiem. Ir vesela virkne problēmu ar certifikācijas sistēmu, kādā veidā, piemēram, uh, aromatizētie vīni, kur ir aromatizēti vai kuriem ir pievienot olu produkti, un nākamais arī fermentizācija, kā atrunāt holesterīnu, un vajadzētu izveidot konkrētus noteikumus, kā to visu, eh, kā to visu, mm, teiksim, saskaņot. Tagad lūdzu Anna Rosba. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, runāšu dāniski. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties referentam par ļoti labi sagatavoto darbu, jo patiesībā ziņojums ir tehnisks un pati joma ir ļoti tehniska. Vienmēr jau ir tā, ka patērētājiem ir tiesība saņemt informāciju par to, no kurienes nāk ražojums un kā tas ir ražots. Tāpēc tie tehniskie nosacījumi, tos vajadzētu vienkārši streamlainēt, savilkt kopā, un tas pats attiecas arī uz aromatizētajiem vīniem. Uh, Tādējādi tas izveidot vienkāršāku arī vienotā tirgus pieeju, bet ir viens liels bet. Runājot par Eiropas Savienības idejām, tad man ir nepieņēmama doma, ka dalību valstīm vairs nebūs nekas sakāms un ka komisija ar deleģētajiem aktiem uh, varēs e, iejaukties vai, teiksim, e, pieprasīt, kādā veidā ražot un kādā veidā sagatavot šos geogrāfiskās nonādes. Tas ir tikai dažas no piebildēm. Un izskatās, ka šobrīd e, komisijai ir arī pirmtiesības par to, kā šos noteikumus izmantot reālajā dzīvē. Nopūta no runātājas puses. Uh, Es atkal redzu, ka Eiropas Savienība pārņem dalību valstu funkcijas, bet patiesībā ir pilnīgi noteikti iespējams un vajadzētu būt iespējamam panākt to pašu rezultātu ar brīvprātīgiem bilaterāliem nolīgumiem. Nav jau tā, ka mēs kaut ko jēgpilnu panāksim tikai tad, ja visu atbildību uz saviem pleciem uzņemsies komisija. Eiropā mēs tomēr esam dažādi. Vielen Dank. Wir haben die Paldies! Ēnu referenti visi ir izteikušies, un tagad vēl deputāti gribētu paust savu viedokli. Krista, Kristers klā, Klās būs pirmais, un tad lūdzu pēc tam arī. Kristela Klās, paldies priekšsēdētāji! Mēlos teikt, ka jā, no vienas puses šis jautājums ir tehnisks, un mēs runājam par administratīvajiem aspektiem, mēs runājam par saražotu produktu, kas ir salikts no dažādām uh, detaļām, daļām un nav svarīgi no kā, un es varētu teikt, ka produkts ir tāds diezgan sensitīvs, ja mēs šeit runājam par vīnu kā vienu no sastāvdaļām. Un tāpēc ir jāsaprot, ka šajā sektorā, protams, ir zināmas sensitīvas lietas. Mēs šeit nerunājam vienkārši par uh, saražotu dzērienu, kas tiek saražots no dažādām sastāvdaļām, uh, Nē, bet šeit ir saikne tieši ar vīna tirgu, ar geogrāfiskām norādēm, un es saskatu, ka šeit problēmas. Es zinu, ka arī Vācijai ir uh, divas geogrāfiskās norādes, piemēram, Tīringenas uh, karstvīns, un šeit arī nav nekāda sakara ar konkrētu vīna šķirni. Un tāpēc, ja mēs šajā jomā mm, nerisinām jautājumu, geogra par geogrāfiskajām norādēm, un šeit atceramies, ka šie priekšna, priekšstati no uh, vīna direktīvas, tad ir jāsaprot, ka mēs šeit varam nonākt uh, zināmā kolīzijā. Komisija savā priekšlikumā raksta, ka mums ir jāsaprot, ka, ka tie uh, termini, kas tiek izmantoti attiecībā uz vīnu, un uh, tos pašus nedrīkst izmantot attiecībā uz vīna dzērieniem. Nu, skaidrs, jā, ir lieliem burtiem uzrakstīts eh, reģiona nosaukums, pat ja tas ir vīna dzēriens, nevis vīnas, tad tomēr cilvēku uzreiz uztver to, kā norādi arī uz konkrētu vīnu. Nu, es nezinu, jā, mēs šeit runājam par dzērienu, kas varbūt būtu ar um, zemākajā tirgus, zemākajā cenu segmentā tirgu. Uh, mūsu referents savā ziņojumā norādīts uz to, ka būtu nepieciešams šeit pateikt, eh, norādīt uz konkrētu vīnu šķirni. Tas nav iespējams. Mēs šeit runājam par vīna dzērieniem. Un eh, šajā dzērienā ir dažādas esences. Un, manuprāt, šeit, šajā vīna dzērienā nekad nevarēs izjust tipisku garšu konkrētai vīna šķirnē. Nu, piemēram, jau uz rīzlinga pamata tiek gatavots vīna dzēriens. Es nedomāju, ka tur būs rīzlinga garša. Tāpēc ir svarīgi mazliet attiec no, no aspektiem, kas ir saistīti tieši ar vīnu. Tas, ko teica kolēģi Rosbaha par deleģētajiem tiesību aktiem, es pilnībā varu viņai piekrist. Tiešām šeit ir tāda sensitīvi jautājumi, sensitīvas jomas, šajā ziņojumā, ko mēs nevaram risināt deleģētajos tiesību aktos, bet ir nepieciešama standarta uh, likumdošanas procedūra. Un tāpēc arī jāsaprot, ka, ka mēs nevaram šeit komisijai uh, piešķirt ierobežotu laiku, bet vienkārši skaidri un gaiši jāpasaka, ka nevar ar tik, ne, tik ierobežotā laikā kaut ko saprātīgi panākt. Tāpēc, atkārtošu, šai jomā ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, sensitīviem, lai nestanāk tā, ka labi pieņemtie lēmumi, kas šobrīd ir iekļauti vīna normatīvajos aktos, lai tie netiktu šeit kaut kādā veidā sabojāti, vienkārši lietojot to pašu terminoloģiju vai kaut kādā citā veidā, izvairoties un darot neprecīzi. Paldies! Klas kundze, un tagad lūdzu nākamā kolēģi. Muchas gracias, presidente. Paldies. Paldies, prieksēdētāj kungs. Es eh, Runāšu lakoniski. Vispirms vēlētos pateikties referentam par viņa sagatavoto ziņojumu, un patiesībā arī komisijas sagatavotais teksts ir oportunisks, jo tas eh, atrunā Lisabonas līguma ietvaros to, kādā veidā vajadzētu geogrāfiskās izcelsmes norādes atrunāt aromatizētajiem vīnu produktiem. Manuprāt, šis ziņojums ir labs, jo tas eh, atrunā vispārīgos noteikumus, uz kādiem balstoties tiek pievienots alkohols vīniem, lai izveidot aromatizēto vīnu dzērienus. Piemēram, sangrijā alkohola daudzums ir samazināts no 7,12% līdz 4,5%, un tad, kā jau klāsas kundze teica, ka mums noteikti vajadzētu pieminēt arī par to, ka aromatizētajos vīnos ir ārkārtīgi daudz, ārkārtīgi liela, var, eh, ārkārtīgi liela variācija. Bet runājot par aromatizētajiem vīniem, tad ja tos turpinās ražot Eiropas Savienībā, tad tam ir jābūt noteikumiem. Un tomēr vēlētos nedaudz vairāk, lai tiktu paskaidrots priekšlikuma raksturs. Runājot par alkoholu pievienošanu, tad vai to vajadzētu pakļaut brīvprātībai, vai tomēr to vajadzētu atrunāt. Tāpēc esmu iesniegus grozījums. Un visbeidzot termini sangrija un deklarija, kas ir ārkārtīgi populāri Spānijā. Šos terminus vajadzētu aptrunāt un varbūt nedaudz pamainīt, lai piemēram valstīs, kurās eh, šie ražojumi netiek ražoti un kurās aromatizētie vīni tiek pārdoti, tad eh, šīs valsts varētu izmantot, lai šie termini būtu pilnīgi skaidri Sangrija un Aklarijā. To varbūt varētu likt klāt sākotnējam definīcijas sarakstam. Nākamais - geogrāfiskās izcelsmes norādes un ideja par īpašo garantiju. Garantijas izcelsmē ir būtisks. Lielas paldies! Ja komisija gribētu izteikties, lūdzu, mums ir nodaļas vadītāja. Uh, no Agri, no DJ Agri nodaras vadītie pārstāvis. Paldies priekšsēdētāji un paldies visiem par komentāriem, kas ir izskanējuši šodien. Nālos piefiksēt to, ka kopumā runājot ir diezgan liels atbalsts šim priekšlikumam, runājot par regulas projektu, un tiešām paldies jums visiem. Komisija šobrīd arī izsina jautājums par uh, normatīvo aktu jau sākot ar 91. gadu, un tagad ir pienācis īstais laiks panākt labāku regulējumu, konkrēti runājot par dažām lietām, ko pieminēja vairāki kolēģi. Pirmkārt, vēlos uzsvērt to, ka ideja par to, lai norādītu vīnogu šķirni, Nu, jūs noteikti zināt, ka mums ir normatīvie akti ar skaidrām normām, kas pasaka, ka ir iespējams noteiktos vīnos, kas saņem, kas saņem labumu no geogrāfiskām norādēm, ka tur var norādīt izcelsmi. Savukārt ir arī citi vīni, kas ir uh, pakļauti citām citam regulējumam, un tas ir iekļauts padomas regulā attiecībā uz vīna marķējumi, un šajā priekšlikumā pagaidām vēl nav pilnīgi viss iekļauts, tāpēc, ka mūsu tā regula, kas tiek grozīta, grozījumi ir piedāvāti tikai daļēji, un Mēlos pieminēt vēl vienu konkrētu lietu. Jūs noteikti esat informēti, ka vīnogu šķirnē, piemēram, Milto Kučiano, tā arī Burgundija, bet ir arī vēl viens vīns, kas ir ļoti ierobežoti, kuram ir jābūt tiešai saiknē ar, aizsar, ar aizsargātiem um, geogrāfiskajiem norādēm, un šeit jebkurā gadījumā ir jābūt informētam, ka varbūt šeit varēs iekļaut arī attiecībā uz aromatizētiem vīnā izstrādājumiem, būt arī līdzīga veida norādes. Tālāk par biolietām. Mums ir uh, horizontāla direktīva attiecībā uz biovīniem, uh, un visos gadījumos um, jāpiemēro šī normatīva akta normas. Tāpēc varu teikt, ka bio direktīva, bio vīnu, bio normas tiek pilnībā piemērotas. Tālāk vēlos teikt par VOP un GP Šeit runāts tikai par geogrāfiskajām izcelsmes norādēm, un līdz ar to trips tajā brīdī vēl nebija iekļauti. Tāpēc arī ir no 91. gada direk, direktīvas geogrāfiskās norādes, un arī tagad jāturpina aizsargāt dokumentā iekļautās eh, geogrāfiskās norādes, un komisija izteica domu, ka ir nepieciešams nodrošināt harmonizāciju. Tāpēc ir nepieciešams atsevišķi izdalīt geogrāfiskās norādes. Skaidrs, ka šo norāžu aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga. Tieši, lai panāktu caurskatāmību, mēs šeit vēlamies uh, mūsu interesi aizsargāt arī attiecībās ar trešajām valstīm, ja tas ir nepieciešams. Un tāpēc arī divpusējos nolīgumos ar trešajām valstīm, kad mēs runājam par aromatizētiem vīna dzērieniem, mēs vēlamies šeit iekļaut līdzīgas normas, kā tas ir šobrīd ir vīna regulā. Tagad par sangrija un klarija. Stat status quo šobrīd tiek saglabāts nekas netiek plānots, lai kādā veidā um, ko mainītu, salīdzinot ar 91. gada regulu. Tālāk par deleģētajiem aktiem, protams, arī šeit ir konkrēta saikne. Nu jā, mēs ļoti skaidri saprotam, kā parasti par deleģētajiem aktiem tiek spriests. Jautājums ir tikai par to, vai pamat akti, kas jāpieņem attiecībā uz šo regulu, vai šeit drīkst izmantot tādu pašu terminoloģiju un tādu pašu argumentāciju. Bet ir svarīgi, lai attiecībā uz delģētiem aktiem atcerētos, ka šādā veidā institūcijas var ātrāk, efektīvāk reaģēt. Vēl viena lieta, ko es gribētu pieminēt - analīzes metodas. Analīzes metodas, ko mēs šajā mm, normatīvajā aktā paredzam, Un šeit mēs runājam par analīzes metodēm, ko apstiprināja Starptautiskā vīna organizācija trešajā pantā, trešajā punktā. Un šis šajā priekšlikumā tam arī atspoguļojas. Lielas paldies, un tad nobeigumā mūsu referents lūdzu. Sī, grazie, prezidenti. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Un eh, paldies visiem kolēģiem, kuri ir izteikušies un kuri ir arī ar mani kontaktējušies un nākuši klajā ar savām idejām. Iesākumā savos eh, noslēguma vārdos es vēlētos pateikt, ka tuvākajās nedēļās mēs runāsim tieši par šiem jautājumiem, par kuriem tikko dzirdējām. Un eh, Es pilnīgi noteikti vēlos plašas diskusijas par visiem šiem momentiem. Piemēram, komisijas iespējas strādāt ar deleģēto aktu palīdzību. Es vēlētos uzsvērt, ka šis jautājums vai šī ideja jau ir parādījusies EF nolīgumā, un es nezinu, vai parlaments var uzņemties papildus funkcijas tehniskā ziņā. Tātad, uh, Es nezinu, vai parlaments var uzņemties un pēc tam neizpildīt savas apņemšanās, jo mums jau nav ekspertu viedokļa par tehniskajām izmaiņām un attīstībām. Tātad es uzskatu, ka parlamentam gan ir, gan arī vajadzētu būt uh, ierobežotām pilnvarām salīdzinot ar komisiju. Bet uh, komisijai tiešām ir jādarbojās kontrolas funkcijā un komisijai ir arī jāpieņem lēmums. Otrs jautājums, otra problēma patiesībā ir saistīta ar geografiskajām norādēm, ar geografiskās izcelsmes norādes aizsardzību. Vēlētos uzsvērt vēlreiz un atkal, ka šeit jautājums galvenokārt ir par citu, par citu problēmu nekā saistībā ar vīniem. Runājot par šīm te sistēmām, tad uh, Vai tas ir piemērots arī citiem produktiem, ne tikai vīnam? Tā tad ir aromatizētie vīna produkti, un tiem ir piemēroti dažādi, dažādas prasības, un es nedomāju, ka vajadzētu citus produktus salīdzināt ar vīnu, citus produktus, kuriem tiek piemērot geogrāfiskā izcelsmes norāda. Iespējams, ka e, kritērijas mēs varētu saglabāt tos pašus, un tomēr vīniem vajadzētu piemērot īpašas kritērijas. Uh, Tātad es vēlētos zināt, vai tam ir jēga, ja kādam konkrētam ražojumam ir konkrēts, konkrēts piesitiens, tad to vajadzētu norādīt uz, norādīt pilnīgi noteikti uz etiķetes. Uh, Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kur izteicās, bet balstoties gan uz komisijas priekšlikumu, gan arī uz manu ziņojumu, es ceru, ka mums izdosies ņemt vērā pilnīgi visus viedokļus, kas šeit ir izskanējuši no dažādām politiskajām grupām un no dažādām valstīm. Tātad, kā jau teicu, es esmu atvērts diskusijām, es esmu atvērts paskaidrojumiem un sadarbībai. Un tas attiecās arī uz grozījumiem, kur tiks iesniegt par šo ziņojumu. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies sadarboties, lai pēc iespējas plašāk iestātos par patērētāju tiesību aizsardzību aromatizēto vīnu jomā. Lielas paldies mūsu referentam un grozījumu. Grozījums drīkst iesniegt līdz 8. martam. Un ir paredzēts Envi komitejā balsot 25. aprīlī un tad jūnijā plenārsēdē ir paredzēta balsošana. Uh, Esam izskatījuši šodienas darba kārtību. Tiekamies rīt desmitos, un tad runāsim par resursu ziņā efektīvu Eiropu. Tātad 10.00. Jauku jums vakaru. Uz redzēšanos!